Uh, bonjour, chers collègues. Nous allons commencer, continuer. Labdien, kolēģi! Turpināsim mūsu darbu. Šodien mums ir uh, kopī vienotā uh, uzstāš, uzklausīšana Krimu, Krimu un Libē komitejām. attiecībā uz Eiropas eh, Savienības eh, institūciju eh, pielāgošanu tādā veidā, lai varētu cīnīties pret korupciju un naudas atmazgāšanu. Un pirmā, pirmā daļa debatēs būs par Eiropas Savienības kriminālu tiesību un juridiskās sadarbības stiprināšanu. Uzklausīsim komisāru Vivianu Rēdingu. Labdien, komisārs kundze! Jūs esat laipni lūgta mūsu vienotajā uzklausīšanā. Un debatas mēs varētu organizēt šādā veidā. Agilāra kungs, eh, kol, mans kolēģis, pirms bija rīža ieradīsies, un no sākuma būs 30 minūšu gara prezentācija no Redingas kundas puses, un pēc tam būs arī jautājumu atbilžu sesija. Tajā būs eh, jautājumi no komitejas locekļiem, kuri ir uh, Eh, lūguši eh, vārdu, un priekšroka eh, tiks dota koordinatoriem no, koordinatoriem no Krim un Libe komitejām un arī referentiem. Katram runātājam būs divas minūtes, lai uzdots, uzdotu jautājumu, un tad arī uzklausīsim komisārs atbildes. Redingas kundze, viņai ir tikai viena stunda laika, lai piedalītos šajā diskusijā. Ja būs pietiekami daudz laika, būs arī uh, otrā jautājuma kārta. Un tad arī uzklausīsim uh, mūsu uh, viešņas uh, uh, mm, otrās uh, kārtas atbildes. Bet tagad vārds komisārs kundzei. Paldies! Um, mēs strādājam pie šī jautājuma laikā, kad Eiropā parādās jauni noziegumu veidi un organizētā noziedzība mainās. Tā kļūst aizvien eh, sarežģītāka, daudzveidīgāka. Parādās jaunas metodas un grupējumi, un eh, noziedzības eh, ietekmu sabiedrība arī kļūst citādāka. Un ir skaidrs, ka šie um, grupējumi kļūst aizvien elastīgāki, tie rīkojas dažādos kriminālos sektoros un jurisdikcijās. Un mēs esam uh, cīnījušies eh, pret uh, naudas atmazgāšanu un noziedzību jau sen. Tomēr, lai mūsu cīņa būtu efektīva, mums ir nepieciešama daudzpusīga pieeja. Un šajā ziņā krimināla uh, tiesībām ir ļoti liela nozīme. Ar tām vajadzētu aiz, aizsargāt mūsu uh, kopīgās vērtības un vajadzētu garantēt, ka nopietni noziegumi, kuri pārkāpj šīs vērtības, uh, Eh, tie ir jādefinē, tie ir jāizmeklē un eh, par tiem ir jāved tiesas process ne tikai dalībvalstīs, bet arī eh, visā Eiropā. Cīņa pret nopietniem finanšu un ekonomiskiem noziegumiem, kuri ir pāri robežām, tā ir uzsvērta Lisbonas līgumā. Tomēr um, simtiem miljonu Eiropas uh, Savienības nodokļu maksātāju naudas nonāk nepareizajās kabatās uh, dēļ kriminālām aktivitātēm, kā arī uh, dēļ uh, krāpšanas. Uh, bieži vien uh, krāpšanās uh, tiek iesaistīti uh, dažādi dalībnieki, dažādas jurisdikcijas, un beigās ne e, tikai pati Eiropas Savienība e, cieš no krāpšanas, bet arī paši e, uzņēmumi un pilsoņi. Un šī iemesla dēļ ir nepieciešama rīcība. Un komisija jau ir rīkojusies. No sākuma vēlētos runāt par pret viltošanas direktīvu. Mēs esam izmantojuši integrētu pieeju, lai cīnītos pret krāpšanu. Mēs vēlamies konsolidēt juridisko ietvaru, kā arī vēlamies uh, paaugstināt uh, pilsoņu uzticību tam, ka viņu nauda tiek uh, pasargāta no krāpšanas un korupcijas. Un jūs zināt, um, tā ir arī problēma, ka vairāk kā 90% no Eiropas uh, Savienības uh, budžeta to pārauga nacionālās iestādes. Un Un tāpēc nav brīnums, eh, ka šīs krāpšanas notiek nacionālā līmenī. Un uh, aizsardzība dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. Un ņemot vērā uh, šo fragmentāciju, mums tā ir jāpārvar, ir jāgarantē, lai Eiropas Savienība na bez nauda, kur tiek investēta, ir svarīgi, lai pret visām dalībvalstīm būtu vienlīdzīga attieksme attiecībā uh, uz krāpšanas jautājumiem. Es uh, pati esmu e, izmantojusi e, terminu e, nulles tolerance. 2012. gada jūnijā izsarosināju direktīvu, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses ar kriminālu tiesību palīdzību, un bija iespējams to darīt tieši Lisabonas līguma dēļ. Mums ir juridisks pamats Eiropas Savienības krimināla tiesībām, lai cīnītos pret krāpšanu, kas ietekmē Eiropas Savienības intereses. Līdz ar to ir skaidrs, ka parlamentam ir pilnas uh, koplēmuma uh, pilnvaras, un parlaments var ātri iesaistīties uh, darbā, strādājot pie šī dokumenta būtības, lai varētu pilnībā izmantot uh, līgumu nosacījumus. Ir pagājuši vairāk kā seši mēneši kopš priekšlikums uh, ir skatīts parlamentā, tiek skatīts parlamentā, un būtu labi, ja parlaments varētu virzīties uz priekšu, analizējot šo priekšlikumu. Uh, Līgums sniedz juridisko pamatu, lai pieņemtu pasākumus eh, gan administratīvā, gan arī e, kriminālā ziņā, un tas arī e, attiecīgi ļauj izmantot e, tādu aizsardzību, kas var tikt piemērota visās dalībvalstīs. Kas ir īsti ir iekļauts šajā priekšlikumā? Pirmkārt, Mēs esam uh, ieviesuši kopīgas, uh, kopīgas definīcijas uh, e, pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Savienības uh, budžetu, un tas, uh, tas uh, nodrošinās saskaņotību Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, uh, uh, iepirkuma procedūru uh, pārkāpumi ir paredzēti dažu Uh, dalībvalstu likumdošanā, bet daži dalībvalstu, citu dalībvalstu likumdošanā to nav. Līdz ar to ko, ar kopīgu uh, definīciju uh, palīdzību mēs varēsim, uh, mēs varēsim panākt lielāku vienotību, jo pašreiz uh, pastāv uh, likumos spraugas, kuras izmanto noziedznieki. Protams, ka noziedznieki zina par likumiem un viņi uh, izmanto uh, Eh, tādas eh, vietas, eh, kur viņiem nekas netraucē veikt noziegumus. Un vēl viens izaicinājums, ar kuru šobrīd strādājam, tas attiecās uz minimālajām sankcijām. Dažās dalībvalstīs ir minimālās sankcijas, savukārt citās šādu sankciju nav. Un tas padara iespējams arbitrāžas sekas, kad tiek atrastas nodokļu paradīzes, kur var turpināt kriminālās aktivitātes. Es eh, ierosinu minimālus eh, sankcijas, eh, kas būtu sešu mēnešu ieslodzējums nopietnām, nopietniem pārkāpumiem, kad ir nopietns mm, apdraudējums Eiropas Savienības budžetam. Un šīs minimālās sankcijas, mēs ceram, ka tās palīdzēs viņā pret noziegumiem un dalībvalstis, tam būs pienākums izstrādāt eh, kopīgus noteikumus par laika ierobežojumiem kriminālajiem procesiem. Un laika posms, tātad, eh, eh, pret kura vairs nevar uzsākt procesu, tāpēc, ka uh, tāpēc, ka daudzi noziedznieki izmanto mm, novilcināšanas tehniku. Un mēs vēlamies likt punktu šādai praksai. Eh, šī eh, pretkrāpšanas direktīva ir svarīgs eh, pirmais solis, izstrādājot stingrāku finan savienības finanšu interešu aizsardzību. Un par šo projektu kopš pagājušās vasaras arī padomē ir sarunas. Es aicinu Eiropas parlamentu sākt darbu pie šī dokumenta. Un es arī vēlos aicināt izvēlēties referentu šajā komitejā, lai varētu sākties darbs. Eh, noziedzniekiem nav pilnīgi nekādas eh, cieņas pret eh, institūciju cīņām. Otrs elements - vajadzība pēc Eiropas Savienības vajadzība veicināt uh, institūciju darbu, lai izstrādātu konsekvences Eiropas Savienības politikas. Un uh, to es jau esmu minējusi savā citā uzklausīšanā. Uh, Un es eh, šādu dokumentu iesniegšu eh, parlamentam tuvāko mēnešu laikā. Tātad Eiropas eh, Savienības publiskā prokurora birojas skaitļi par veiksmīgu procesu uzsākšanu attiecībā uz pārkāpumiem pret Eiropas Savienības budžetu, tie ļoti atšķirās dažādās dalībvalstīs no 19% līdz 90%. Līdz ar to Mums atkal eh, šeit ir tāda kā Šveices siera eh, situācija, ļoti atšķirīga situācija. Un eh, tieši valsts iestādēm vajadzētu risināt šos pārkāpumus pret Eiropas Savienības budžetu. Uh, Tātad tie ir pārkāpumi pret mūsu kopējo Eiropas Savienības eh, budžetu. Un Eiropas Savienības iestādes, kā piemēram Eiropa vai Eirojust, eh, tās eh, var asistēt, tās var koordinēt pārobežu izmeklēšanas un procesu uzsākšanas, tomēr tās nevar vadīt šādu veidu izmeklēšanas. Tas ir jāmaina mums vajadzētu izmantot Lisabonas eh, līgumu, jo sevišķi eh, tā 86. pāntu, kurā ir eh, noteikts tas, ka ir jāizveido EPO, kurš ir atkarīg, atbildīgs par izmeklēšanu, procesu uzklā, uzsākšanu un saukšanu pie tiesas. Mēs ļoti labi virzāmies uz priekšu sagatavošanās darbā un arī konsultācijas veid, rit veiksmīgi. Uh, Un eh, tad dokuments tiks izstrādāts šajā vasarā, un mūsu eh, priekšlikumā būs skaidrs eh, fokus. Tas koncentrēsies uz Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību. Un tad kādas būs iezīmes, pēc kurām vadīsies EPO savā darbā? Līgumā noteikts, ka EPO tiks nodibināts no Eirojust puses, un ir svarīgi garantēt, lai būtu spēcīgas attiecības starp EPO un Eirojust puses Eh, tur būs eh, sadarbība dažādos eh, līmeņos. Un šī sistēma būs integrēta, kas nozīmēs, ka EPO būs Eiropas birojs un decentralizēts. Tas nozīmē, ka EPO būs iekļauts operacionālā veidā dalībvalstu darbā. Un kā jau es iepriekš teicu, Eh, tas eh, tiešā veidā eh, veiks izmeklēšanu visas Eiropas Savienības teritorijā attiecībā uz noziegumiem, kas tiek veikti pret Eiropas Savienības finanšu interesēs. Roku rokā ar vietējām tiesību sargājošajām iestādēm. Un, lai tas tā arī notiktu, mums ir jāorganizē attiecības starp EPO un nacionālajām iestādēm tādā veidā, uh, lai uh, nebūtu uh, pārklāšanās uh, gadījumu viņu darbā. Uh, EPO eh, izmeklēšanas autonomās eh, pilnvaras, tām būs nepieciešams spēcīgas garantijas, lai iestāde būtu neatkarīga. Neatkarīga no savienības eh, institūcijām, kā arī no nacionālām iestādēm. Un šī neatkarība uh, būs EPO uh, uzticamī, uzticamības uh, pamatā. Un tajā pašā laikā uh, EPO uz, uh, atskaitāmība ir jāgarantē, un Eiropas parlamentam un padomēji ir jābūt teikšanai attiecībā uz EPO vispārējo uh, eh, veikspēju. EPO uh, autonomija ir jāgarantē. Un, protams, ka uz to arī attieks, attieksies ļoti stingras juridiskas kontrolas. Uh, EPO vajadzētu būt arī veiksmīgai struktūrai, lai ar to uh, aizsargātu Eiropas Savienības budžetu. Un uh, mēs arī izmantosim pastāvošos resursus, lai izveidotu mēroga ekonomikas. Mēs uh, vēlamies cīnīties pret krāpšanu ar mazākām izmaksām. EPO veiks izmaiņas šajā visā procesā jo ir skaidrs, ka šis process eh, šobrīd ir ļoti fragmentēts un vājš, līdz ar to eh, Eiropas prokurors garantēs visu rīcību kontinuitāti visā Eiropas Savienības teritorijā. Un saistībā ar to esmu jums citējusi līguma pantu. Saistībā ar to ir jāmin arī sadarbības starp Eirojust un EPO Un priekšlikums eh, par EPO uh, eh, izveidošanu tam uh, sekos arī priekšlikums par Eirojust reformu. Uh, tas, tas ir trešais svarīgais punkts mūsu tiesību aktu izveidošanas programmā. Ir jāizveido institucionāls un praktiskas saites starp Eirojust un EPO. Jau kopš paša sākuma Eirojust ir ļoti e, attīstījies. 2000. gadā e, tas sākās e, e, kā prokuroru neformāla apaļā galda sanāksme, tomēr gadu laikā e, Eirojust ir e, kļuvusi par ļoti svarīgu spēlētāju e, krimināla lietu sadarbības jautājumos. Un šodien uh, e, būtu grūti iedomāties, ka Eirojust nepastāvētu. Pēdējo gadu laikā Eirojust uh, Eh, ir koordinējis eh, dažādu nopietnu noziegumu izmeklēšanas, tu skaitā arī organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu, korupciju. 2011. gadā Eirojust eh, noturēja 204 koordinācijas sanāksmes un izstrādāja, un tad izveidoja 33 izmeklēšanas komandas. Uh, Un ir skaidrs, eh, ka ir iespējams arī turpmāks eh, progress, un tas arī nepieciešams. Un esam pārliecināti, ka ir pienācis brīdis, lai sagatavotu eiro justu jaunai dekādai eh, juridiskajā sadarbībā ir jāmodernizē juridiskais ietvers un jāpadara tā um, pastāvēšana un struktūra racionālāka, lai tas uh, viss kļūtu pārskatāmāks. Tāpēc, ka uh, tā ir viena no uh, līguma prasībām. Eirojust tika izveidots eh, kā trešais pilārs savā laikā, tad pirms eh, Lisbonas līguma stāšanās spēkā, un eh, mums šī institūcija ir jāpadara demokrātiskāka un pārskatāmāka. Un ir arī jānosaka skaidra Eiropas parlamenta loma, novērtējot Eirojust aktivitātes. Šis jautājums visu laiku aktualizējas, un tas būtu jāiekļauj visos jaunajos priekšlikumos, kādus mēs ierosinām. Un Eirojus tam ir arī jākļūst efektīvākam. Tas nozīmē, ka ir jāsamazina administratīvā slodze un ir jāļauj Eirojusta eh, uh, eh, darbiniekiem koncentrēties uz saviem pamatu uzdevumiem. Līdz ar to tiks ieviest, uh, ieviests mehānisms, uh, lai labāk nošķirtu operacionālās un uh, administratīvās uh, funkcijas. Ir skaidri jānosaka darbinieku uh, atbildības jomas. Un ir skaidrs, ka šī reforma vienkāršos visu struktūru un būs vienoti noteikumi piemērošanai dalību valstīs un tādā veidā e, tiks e, pārvarētas e, dažādas neveiklības mūsdienu juridiskajās struktūrās. Ir nepieciešams cīnīties pret krāpšanu Eiropas Savienībā, un tas ir tas, ko es cenšos darīt. Es ierosinu, kā komisāre, kā, kā, iešliet, kā tieslietu komisāre un kā krimināla tiesību kompetences komisāre, es tātad ir par ierosināt šādus uh, tiesību aktus, un es ticu, ka šī pakotne dos jaunu eh, stimulu cīņā eh, pret eh, krāpšanu. Merci, madame la commissaire, monsieur Gilēr. Liels paldies. Jautājums, vai Lopez Agilāra kungs vēlas izteikties? Jā, es klausījos uzmanīgi šo te prezentāciju un mēģinājumiem sasaistīt eh, Eiropolu un Eirojust darbu. Nākotnes perspektīva tiesiskajā sadarbībā, tieši runājot par kriminālu noziegumiem, ir ļoti būtiska, bet mēs skatāmies vēl tālāk šī iniciatīva izveidot EPO biroju, tad Eiropas publiskās prokurora, publiskā prokurora bir, biroju. Un tas ir noteikts jau 86. pantā Eiropas Savienības eh, līgumā par tā, tās darbību. Uh, ir ļoti daudz izaicinājumi, kas, eh, ar kurām saskarās katra viena dalībvalsts. Bet tai pašā laikā, protams, mēs centīsimies sasniegt tos mērķus eh, un īstenot tās iniciatīvas, ko komisija ir uzsākusi, piemēram, direktīvu par finanšu uh, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Ir dažādi notikumi, kas attīstās. Piemēram, mums ir trīs komitejas - Jūrī, Libe un Kont komitejas, kas strādā kopā un šobrīd ir panākušas vienotu nostāju starp Lībe un Jūri komitejām. Te pašā laikā mēs gaidām, ka kont komiteja nāks klajā ar savu nostāju. Jāsaka, ka ja mēs neatrisināsim šādas te bīstamas situācijas, vai konkrēti šo situāciju bloķējot konkrētu iniciatīvu, tad mēs nespēsim sasniegt izvirzīto mērķi pirms termiņa beigām. Un tā būtu ļoti negatīva ziņa ārpasaulē. Tāpēc eh, pieļauju, ka visi gaida, ka Eiropas parlaments iekšienē spēj sadarboties tiesiskajos jautājumos, lai parādītu padomēji, ka mūsu institūcija, Eiropas parlaments, ir apņēmies izstrādāt efektīvu likumdošanu arī kriminālu jautājumos. Un ka mēs spējam spērt lielus soļus uz priekšu. Es domāju, ka tas būtu arī Eiropas Savienības interešu aizstāvībai. Šīta iniciatīva ir noteikti jāīsteno un pēc iespējas ātrāk. Budams referents Lībe komitejā jautājumā par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību esmu apliecinājis gatavību sadarboties ar abām komitejām, ņemot vērā tos nosacījumus, kas ir izvirzīti. Un es tiešām ceru un cerēsim kopā uz pašu labāko, ka mēs spēle, spēsim parādīt komisijai savu gatavību sadarbī, sadarboties. Paldies! Paldies Honam! Šobrīd mums ir atlikusi pusstunda jautājumu un atbilžu sesijai. Tad jautājums mēs uzdodam komisārai un vārds Matjē kundzei. Uh, Paldies! Komisāri, priekšsēdētājs kundze, un tiešām prieks, ka jūs viesojaties pie mums mūsu uzklausīšanā. Redzat, ka parlaments dara visu iespējamo, lai cīnītos ar korupciju un citu, uh, citiem nopietniem noziegumiem. Uh, Te pašā laikā šie noziegumi notiek arī trešajās valstīs. Un tieši tāpēc mūsu komiteja Krim tika izveidota. Tieši Libe komiteja nāca klajā ar šo iniciatīvu izveidot Krim komiteju. Un tāpēc mēs eh, atbalstam jūsu priekšlikumu eh, direktīvu izstrādē. Mēs pilnībā piekrītam uh, to, ko Lopez Agilāra kungs teica par blokādi, lai panāktu vienošanos. Un mēs tiešām gribētu šādus šķēršļus novērst un tikt tiem pāri. Un runājot par EPO biroju, mēs ļoti gaidām jūsu priekšlikumu. Nezinām, vai jums ir noteikts konkrēts datums, kad komisijas priekšlikums tiks uh, nosūtīts tālāk. Mēs tiešām to ļoti gaidām. Mēs tiešām būtu priecīgi, kad šis direktīvas priekšlikums tiktu virzīts uz priekšu, jo mēs ļoti ap, labi apzināmies noziedzības uh, būtiskumu Eiropas Savienībā. Mēs esam um, uzklausījuši ekspertus no Eiropola un citām institūcijām, kas ir nākuši un ar mums runājuši. Tāpēc mēs ļoti labi apzināmies šīs problēmas un īpaši korupcijas apjomu. Jātīst, ka daudz dalībvalsts to pilnībā neapzinās. Viņi neapzinās, cik lielas ir problēmas ar mafiozām darbībām viņu pašu robežās, viņu pašu valstīs Tāpat mums bijusi kopēja, bija kopēja sanāksme ar deve komiteju šorīt no rīta, un pierādījumi ir tiešām kliedzoši. Tāpēc, kā jau izskanēja, ir ļoti svarīgi komitejām sadarboties un tāpatām sadarboties kopā ar komisiju, komisiju un padomi. Paldies Matjo kundzei un uh, vārds nākamajam runātājiem. Liels paldies par ļoti interesantu un skaidro prezentāciju, kas bija ļoti noderīga. Es esmu ļoti aizrautīgs eiropietis un vēlos virzīties uz priekšu. Es biju pārsteigts, ka mēs esam tikai pusceļā uz saviem mērķiem, jo mums joprojām ir nacionālās tiesas un uh, cietumi, policija, kas arestē aizdomās turamos. Bet vai mēs varētu panākt Eiropas kriminālu likumu kopumu un Eiropas FIB biroju? Paldies un vārds nākamajam runātājiem. Lielas paldies par prezentāciju komisārs kundzei. Apmēram pirms gada es rakstīju ziņojumu Eiropas parlamentam par Eiropas kriminālu likumiem. Un tur bija virkne principu. Viena lieta, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar šiem tiesību aktiem, un mums ir jābalstās faktos par to, ka ir nepieciešami pārobežu elementi, kas ir iekļaujami šajos tiesību aktos. Ir tādas eh, krimināļu paradīzes, Par to mēs esam dzirdējuši, bet mēs neesam uh, dzirdējuši vai redzējuši konkrētus pierādījumus uh, šim te faktam. Tāpēc man ir jautājums, komisāra, vai jums ir konkrēti ziņojumi vai pierādījumi tam, ka krimināli noziedznieki meklē valstis, kur sankcijas un sodi ir vājāki? Un vai e, šī gadījumā kāda veida noz, par kādu veidu noziegumiem mēs runājam? Un vai ir arī dalība valsts, kas nevēlas harmonizēt savus kriminālu likumus? Protams, ka es esmu pilnīgi atvērts jebkādai informācijai šajā jautājumā. Otra lieta, kas varbūt pat ir svarīgāka, ziņojumā, ko mēs pieņēmām, secinājām, ka ir virkne horizontāli jautājumi krimināla likumos, kas daži no kuriem ir būtiski arī jūsu priekšlikumam piemēram, runājot par minimālajiem sodiem. Tas, protams, ir iespējams. Taču to nevajadzētu attiecināt tikai uz vienu veidu noziegumu. Tad mums ir vajadzīga tāds horizontāls diskusijas Eiropas Savienībā par jautājumiem, kas ir mūsu Eiropas vērtības un kuros noziegumos mēs gribam šādus te minimālos sodus. Un es domāju, ka te runājam nevis par tikai par vienu konkrētu noziegumu veidu, bet eh, noziegumu kopumu varbūt. Tāpat arī man ļoti interesanti likās eh, jūsu ideja par sodu limitāciju vai ierobežošanu. Tad tieši runājot par, eh, arī par noilgumu jautājumiem. Šie ir horizontāli jautājumi, jo mēs to nevaram attiecināt tikai uz vienu noziegumu. Tie mums ir jātiecina plašākā mērogā. Tāpēc Eiropas Savienības līmenī mums būtu jāpanāk vienota izpratne par šo jautājumu. Ir arī vēl citi jautājumi, kas ir būtiski e, un ir iekļaut šajā ziņojumā, piemēram, kriminālā atbildība, ziņotāja kriminālā atbildība. Es zinu, ka vairākās komitejās mēs esam apusēji atzin, atzinuši, atzinuši kriminālos sodus, bet ne administratīvos sodus, un te rodas problēmas. Jo arī šeit mēs varam ļaunprātīgi izmantot šo te aspektu. Liels paldies, saka priekšsēdētāja, mums ir laika ierobežojumi, un tāpēc vārds Kolonas kungam. Pirmais jautājums. Paldies, es tiešām ļoti priecājos par priekšlikumu izveidot EPO biroju. Te pašā laikā man ir jautājums par laika plānu, kurā brīdī ir plānots to izveidot. Mums, prāt, ka šobrīd EPO birojas ir ļoti būtisks jautājums. Tad vai jums ir kaut kāds konkrēts skatījums? Kā sadarboties ar dalību valstīm, ņemot vērā arī iepriekš izskanējušos komentārus, ja citiem vārdiem sakot, kā sabiedrībā veicināt izpratni par šo jautājumu. Ne tikai Eiropas Savienības institūcijās, bet sabiedrībā kopumā par to, kā korupcija un noziedzība ietekmē mūs, un jo īpaši ekonomiskās lejupslīdes laikā. Vai komisijai pirms, vēl pirms 2017. gada ir plāns organizēt uh, plašu Eiropas uh, līmeņa sanāksmi, kurā šis jautājums varētu tikt skatīts. Paldies eh, Korona kungam. Un tālāk vārds Vailas kundzei un pēc tam mūsu referentam Jakolīno un pēc tam nobeigumā arī komisārei. Lielas paldies! Man būtu divi jā, nelieli jautājumi. Pirmais jautājums attiecās uz to, ko jau Matjo kundze teica. Uh, Mum, mums uh, visās uzklausīšanās, kas ir norisinājušās pēdējo gadu laikā, Un um, mēs esam uzklausījuši vairākas ieteikums no ANO, no SA un arī no ASV ka mums ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī nodrošināt spēcīgāku sadarbību, spēcīgāku koordināciju. Tas nozīmē to, ka arī izstrādāt noteiktu vienotu sistēmu, kā piemēram prokuratūra vai kaut ko līdzīgu. Es domāju, ka tas būtu diezgan vienkārši, ja tīpaši, ja mēs uzsāktu šeit ar ekonomisko noziedzību, jo mēs ļoti labi redzam to, ka, um, ir tīpaši ņemot vērā ekonomiskās krīzes apstākļus, kā bieži vien mēs varam novērot to, ka eh, ekonomiskā kriminalitāte palielinās un ka dalība valstīs arī tiek izm ļaunprātīgi izmantot šī situācija, ka var šos ekonomiskos finanšu resursus kaut kur arī tā teikt eh, pazudināt. Bet eh, varbūt tas, ka šeit nu, piemēram, ja mēs runājam par ekonomikas kriminalitāti, šeit varētu atrast visādus juridiskos caurumus, un es domāju, ka mēs šo jautājumu loku varam arī atrisināt, un mums pēc iespējas ātrāk vajadzētu arī izstrādāt iniciatīvu, un līdz ar to man būtu otrs jautājums. Mums, kā, kā deputātiem, lai no kuras politiskās partijas būtu, ka būtu ļoti būtiski, ka šāda veida iniciatīva tiktu izstrādāta arī šajā uh, leģislatūras um, periodā. Nu, Varbūt tās, man, man rodās jautājums, vai jūs esat um, uzņēmuši kontaktus ar dalību valstu iekšlietu ministriem vai finanšu ministriem, lai noskaidrot, kāda ir dalību valstu nostāja. Nu, protams, mēs visi esam parakstījuši Lisabonas līgumu, es neesmu pārliecināta, vai jūs esat izlasījuši visus teikumus, bet Lisabonas līgumā jau ir atrunāts šis punkts. Vai jau norisinās šāda veida diskusijas, vai nu, piemēram, tieslietu, iekšlietu vai arī finanšu ministrijas kontekstā? Paldies! Merci, Madame Vailer. Euh, Mr. Diaz de Mera. Paldies. Un vārds nākamajai runātājai. Paldies komisārai Redingai. Priecājos dzirdēt par eh, direktīvas priekšlikumu eh, saskaņā ar 88. pantu. Ceru, ka tas būs arī gatavs uh, trīs mēnešu laikā, vēl pirms vasaras. Es ticu, ka jūs jau diezgan tālu esat tikuši šī priekšlikuma izstrādē. Te pašā laikā man ir virkni jautājumu. Vēlētu, vēlētu zināt, cik tālu mēs iesim šī te panta, 86. panta piemērošanā. Un kā mēs risināsim situāciju ar tiem cilvēkiem, kas pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus? Uh, Tāpatām jūsu vēlme izvairīties no duplikācijas. Kāda būs Olaf loma šajā jautājuma? Vai viņi turpinās darīt to, ko viņi dara līdz šobrīd, vai viņi arī dar darbosies turpmāk un neatkarīgi no uh, Eiropas prokuratūras biroja. Arī mums ir uh, Eiropola regulas priekšlikums un saskaņā ar informāciju, ko esam saņēmuši, tad EPO birojs, atsaucoties uz 88. pantu, baudīs savu neatkarību, taču arī Eiropol, ņemot vērā jauno reformu un Eirojust, šīs organizācijas atkal ir jautājums, kāds būs viņu loma Liels paldies Diestemēra kungam, un tagad Jakolīno kungs referents lūdzu. Liels paldies, es uzmanīgi klausījos komisāras runas otro daļu, runājot par 60 valstīm, kas ir noteiktas kā nodokļu paradīzes. 3600 kriminālās grupas, kas ir iesaistītas naudas atmazgāšanā Eiropā. Tie ir aprēķini. Un tas veido divus, div, div, divus procentus no IKP, tie, tas ir ievērojams cipars. Mans kolēģis jau runāja par vienotu un konsekventu Eiropas pieeju eh, organizētās noziedzības risināšanā. Arī mēs savā ziņojumā iesakam, ka ir jānosaka mafijas tipa noziegumi. kas būtu atzīsti, atzīti visās dalībvalstīs, un tad attiecīgi mēs varētu īstenot eh, un piemērot savus tiesību aktus. Tāpat es gribētu zināt komisārs viedokli par EPO biroju saistībā tieši ar šo noziegumu, kas pastāv visās dalībvalstīs. valstīs. Eiropas prokuratūra. Protams, mums jāņem vērā, ka šobrīd jau pastāv Eirojust birojas. Bet kas notiks ar eh, Eirojust un Olaf, ja mēs izveidosim Eiropas prokuratūru? Jo mums taču būs jāsadarbojas ar nacionālajām iestādēm. Un Eiropas prokuroram vajadzēs uzturēt dialogu ar eh, nacionālo iestāžu vadītājiem. Uh, Tāpēc jautājums, kā šie, risinā, kā šie jautājumi tiks risināti tālāk. Liels paldies, Jakulīno kungs. Tagad tikai vēl viens jautājums. Divtūkstoš 13. gadā Eiropas komisija publisko savu pirmo ziņojumu par korupciju dalībvalstīs. Vai jūs, lūdzu, varētu mums paslāstīt mazliet vairāk par šo ziņojumu? Kādi indikātori, kādi rādītāji tiks izmantoti, lai noteiktu korupcijas līmeni? Un tad mēs runājam par korupciju, par naudas atmazgāšanu un to, kā Šos procesus mēs biežāk novērojam Austrum un Centrāla Eiropas valstīs. Tāpat jūs, komisārs Kundze, teicāt, ka situācija Bulgārijā un Rumānijā ir ļoti kritiska, tad, kad viņi pievienojās Eiropas Savienībai. Varbūt jūs varat mazliet to pakomentēt. Paldies! Thank you. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji, un es tagad centīšos arī īsi un kodolīgi atbildēt uz ļoti būtiskajiem jautājumiem, kas ir tikuši uzdoti, ko uzdeva parlaments, parlamenta locekļi. Jā, Lopes Agilēra kungs, jā, es pilnībā varu jums piekrītu, ka parlamentam pēc iespējas ātrāk vajadzētu atrisināt savas iekšējās nesaskaņas, lai patiešām varētu norīkot, nominēt referentus attiecīgajiem priekšlikumiem pār šo uh, direktīvu, kā piemēram finanšu interešu, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība uh, caur kriminālu tiesību normām, ko es iesniedzu jau 2012. gadā. Līdz ar to tas patiešām būtu būtiski, lai parlaments iesaistītos šajā jautājuma lokā un atrisinātu savus iekšējās nesaskaņas. Matjē kundze runāja par direktīvu uh, pret naudas atmazgāšanu. Jā, šis ir viens no tiem tiesību aktiem, ko mans kolēģis Mišēls Barņē ir iesniedzis. Līdz ar to tas jau arī ir iesniegts parlamentā. Šeit tiek iekļauti divas paketas. Viena ir direktīva par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas tātad uh, un informācijas uh, nodošana par attiecīgo finanšu fondu uh, darījumiem. Un tas attiecīgi arī daļēji atbild uz to, ko Jakolino kungs uzdeva. Priekšlikums, ko es iesniedzu, ir par finanšu interešu aizsardzību Eiropas Savienība. Tātad šeit runa vairāk par mūsu budžetu, Eiropas Savienības budžetu. Tas eh, būtu patiešām ļoti labi, ja parlaments eh, pēc iespējas ātrāk uh, strādātu pie šī jautājuma. Nu, jūs tagad uzdevāt jautājumu, vairāki kolēģi pie tam vēl to uzdeva. Kad uh, EPO tiks dibināts, kad EPO sāks strādāt? Nu, mēs jau pie šī jautājuma loka strādājam diezgan ilgu laiku posmu un arī diezgan intensīvi, un tas nozīmē to, ka jums vajadz ka tas nav īpaši viegls jautājums, jo, jo mums te ir jābalstās uz krimināla tiesībām un arī jāskatās uz izmeklēšanas pilnvarojumiem, lai izveidotu jaunu institūciju. Tas nozīmē to, ka ir patiešām jāpadomā par attiecīgajām detaļām, elementiem, faktoriem, kā jūs vispār varat izveidot šo organizāciju, lai uh, tas būtu pietiekami akceptējams un arī tāds svarīgs tiesība akts. Es, es varu arī teikt to, ka, ka 86. pants, tātad līguma 86. pants, kas paredz savu veidu, tātad šādu organizācijas nodibināšanu, tas būtībā no, nosaka to, ka ir nepieciešama tā teikt prokuratūra, kas tiek dibināta, lai attiecīgu uh, apkarot šos finanšu interešu aizsardzības pārkāpumus Eiropas Savienības mērogā. Un tas nozīmē to, ka ir diezgan interesants uh, in, institucionāla izveida struktūra, ko, kas, protams, nozīmē to, ka parlamentam ir jāsniedz savs atbalsts, un tad padomēji ir jāpieņem lēmums ar vienprātību, un Ja tas tā nefunkcionē, ja tas tā nedarbojas, ja, piemēram, ka parlam, ne, nevis tā, ka parlaments to neakceptē, bet, ne, ne, bet tādā gadījumā, ka padomē nav vienprātība, tad varētu nodrošināt automātiskus, tā teikt, no, pastiprinātu sadarbību starp attiecīgajām iestādēm, lai izveidotu šāda veida institūciju. Uh, Šeit nav nepieciešama šeit vēl papildu, tā teikt, autorizācija. Tas nozīmē to, ka mēs esam nonākuši tādā ļoti specifiskā un neierastā situācijā, lai pieņemtu šāda veida lēmums un lai virzīties uz priekšējā jautājumā. Tas, kas arī tiek paredzēts 86. pantā, lai apkarotu finanšu interešu aizsardzības pārkāpums Eiropas Savienības mērogā. Nu, šeit tiek paredzēta tāda iespēja. Uh, bet ja mēs esam nonākuši tādā posmā, ka padomē padoma ar vienprātību ir akceptējusi šo priekšlikumu. Nu, jūs varat redzēt šādu veidu jautājumu loka uh, problēmas, un vasarā visticamāk es iesniegšu parlamentam arī priekšlikumu, balstoties uz 89. pantu par Eiropas Savienības finanšu interešu, interesēm. vai dalība valsts apzinās esošās problēmas. Es jau esmu jums uh, iepriekš teikusi par šo tā teikt šveicas siera efektu. Un līdz ar to mēs atgriežamies pie jautājuma, ko uzdeva Dejanga kungs. Jā, protams kā nacionālais, kā valsts prokuratūras var attiecīgi ierosināt lietu, ja ne, nekas netiek paredzēts nacionālajos tiesību aktos. Nu, Nevienmēr tas ir kaut kāda ne, ne, nevēlme kaut kā turpināt šo darbu un ievērot Eiropas Savienības normas par finanšu interešu aizsardzību, bet vienkārši ir tā radusies situācijas, ka saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem mm, prokurors nevar uzsākt attiecīgi vai ierosināt lietu, un tādēļ mums ir vispirms jāizveido, tā teikt, vienota bāze, vienots pamats, lai valsts prokuroru varētu virzīties uz priekšu un varētu darboties arī šajā jomā. Ietekmes izvērtējumā par uh, pretkrāpšanos direktīvu, protams, uh, kas jau ir iesniegts, jo bez šī ietekmes izvērtējuma mēs nevarētu nemazām arī ierosināt juridisku priekšlikumu. Šeit mēs varam novērot uh, arī dažādus piemērus, kur definīcijas trūkumi pat rada problēmas. Uh, un var sarežģīt nacionālajiem tiesību, tiesību aizsargājušiem iestādēm kaut kādā eh, tātad veidā ierosināt lietu. Un līdz ar to es šeit arī runāju par šo jautājumu. Eh, Ņūton Dankungs eh, iet vienu soli uz priekšu un jau pat sapņo par Eiropas Savienības nākotni. Es neesmu pārliecināts, ka jūs un es uh, ka mēs vēl vispār būsim uh, politikā aktīvi tad, kad uh, šis sapnis īstenosies, bet es esmu pārliecināta, ka mēs varam, tā teikt, nodibināt šos pamatus, lai šis sapnis piepildināts. Piepildītos. Jūs ļoti labi apzināties, ka pēc Lisabonas līguma uh, Tikai tad uh, komisārs var izpildīt savas tiesības, un uh, tad attiecīgi dalību valstis vienprātīgi pieņem savu lēmumu. Tas nozīmē to, ka Lisabonas līgums ir sniedzis mums ļoti būtisks pilnvarojums, bet jāņem vērā to, ka tie nav absolūti pilnvarojumi. Tādēļ mums ir jāiet soli pa soli uz priekšu, bet iespējams mūsu mazbērni kaut kad nākotnē varēs arī redzēt Eiropas Savienības federālo izmeklēšanas biroju. De Janga kungs, es jau esmu atbildējis uz pāris no jūsu jautājumiem, bet nu tagad uz pārējiem. Jā, to iemeslu dēļ, kur, kur, kurus jau es paskaidroju, atbildēt uz Ņūtonu Dankunga, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Cik tālu tad mēs iesim uz priekšu, jo tas ir diezgan tāds delikāts jautājums. Matjē kundze jau norādīja pareizi, ka vairākas dalība valsts nemazām pat nav izlasījuši šo līgumu, nu vai vismaz neapzinās, varbūt tās ir izlasījuši šo līgumu, bet neapzinās, kādas varētu būt Lisabonas sekas un kas varētu nozīmēt šajos sektoros, jo patiešām šīs ir ļoti jaunas normas, bet šeit tiek paredzēts jaunas iespējas. Un līdz ar to mēs par šo jautājumu diskutējam, un jā, mēs par to diskutējam un diezgan regulēri. Uh, Arī ministru, tātad iekšlietu ministru padomas sēdēs mēs par to diskutējam, un arī tieslietu ministru padomas sēdē. Nu, pārsvarā pat ar tieslietu ministru, ministriem mēs diskutējam par šiem jautājumiem, ņemot vērā to, ka vairums manu priekšliekumu tiek iesniegti šajā padomas sēdē. Un es arī varu pateikt to, ka. Uh, ja es eh, būtībā palieku Lisabons ietverā un kas ļauj mm, būtībā man kaut ko veikt, Nu, tad ir jāsaka godīgi, ka šeit ir eh, attiecīgie pārpratumi par Lisabonas sniegtajiem pilnvarojumiem, un līdz ar to mēs ejam soli pa solis priekšu. Uh, Un arī līdz ar to es runāju ar Eiropas parlamentu, jo jūs, kā parlamenta locekļi, jūs eh, neskatāties uz to, kā juridiskā tradīcija izskatās šajā valstī vai tajā dalībvalstī. Jūs vairāk skatāties uz to, kāds ir mūsu kontinenta intereses un 500 miljonu iedzīvotāju intereses un kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Un tas ir tas, ko es, ar, ko es arī daru. Uh, Un, ja mēs runājam par minimālajām soda sankcijām, ne tikai vienam uh, pārkāpumam, bet kas tiek attiecināt uz visiem pārkāpumiem, nu, visticamāk, kaut kad jau mēs nonāksim pie šī punkta, bet ne šodien. Apusēja atzīšana, nu, tā kā. Ka es pildu šīs funkcijas, nu tad um, es esmu patiešām savā piln, pilnvaru laika posmā centusies attiecīgi veicināt šo jautājumu un arī ieviest attiecīgos noteikumus normas. Tātad, lai aizsargātu šīs personas, kas atrodas tiesas priekšā, lai arī nodrošinātu šo apusējo uzticību, uh, Un, ja ir apusēju uzticība, tad jūs varat arī panākt um, apusēju um, atzīšanu. Nu, mums vienkārši šo atzīšanu ir jāpanāk tā teikt pakāpeniski un jāskatās arī uz tiesu sistēmu. Uh, Un jūs nevarat tagad vienkārši teikt, ka visām judikatūrām būs savstarpēja uzticamība un būtībā skatīsies, kas tiek darīts eh, kaimiņu valstī. Nu, jāsaka godīgi, šim jautājumam ir jāļauj, tā teikt, attīstīties uz priekšu un iziet cauri, tā teikt, evolūcijai. Kriminālās sankcijas, administratīvie soda mēri, nu, Es arī esmu attiecīgi De Janga priekšlikumu izskatījusi un balstoties uz jūsu priekšlikumu arī ir izveidots jauns ierosinājums, ka ir nepieciešams tā teikt uh, uh, izstrādāt mērķi, lai, tā teikt, ieskatītos visos šajos jautājumos un, tā teikt, radītu kopildi, kā tad šī situācija izskatās. Līdz ar to te ir nepieciešams ekspertu sanāksme. Tas būs tāds, teikt, juridisks priekšlikums. Man patiešām ir jāpanāk, tā tad ir jāizpēt, jāizanalizē visu šos, visu šīs problemātikas koncepcijas un arī, kā to saprota katra dalībās, un tad mēs varam izstrādāt šo juridisko priekšlikumu. Es domāju, ka uh, Es esmu atbildējusi arī uz korona kungu, kunga jautājumu. Un, jā, protams, informētība, publikas informētība, sabiedrības informētība. Jā, šeit, eh, protams, ir eh, ne tikai sabiedrības informētība, informētība jā, tā teikt, jāveicina, bet arī politiskā informētība. Un, eh, nu, līdz ar to tas arī mm, Uh, veicinās uh, nacionālo valstu valdības arī ātrāk attiecīgi izstrādāt risinājumus šiem jautājumiem. Varbūt tās, nu jā, protams, šeit var kaut kādā veidā konferences norganizēt un tā tālāk. Vailēr kundze, jā, jums ir taisnība. kontinentālās sistēmas, kā piemēram ASV sistēmai, nu, tad, nu šai sistēmai ir patiešām grūtības saprast mūsu fragmentācijas situāciju, mūsu tātad sarežģītos, sarežģītos elementus. bet mums būtu jāvirzās uz priekšu balstoties uz Eiropas Savienības eh, līgumiem, un tas arī ir tas, ko mēs darām. Mēs cenšamies, protams, integrēt noteiktos arī šīs ekonomikas kriminalitātes aspektus. Bet, nu, ir jāsaka, ka, um, piemēram, Mišels Barņē ir iesniedzis arī uh, naudas atmazgāšanas direktīvu, un tas jau ir tas uh, pareizais solis uh, pareizajā virzienā. Un par šiem aspektiem jau es iepriekš paskaidroju, cik sarežģīti dažreiz var rasties šī situācija. Ko tad mēs darām ar esošajām institūcijām? Olaf, Eiropols, Eirojusts. Es jau jums paskaidroju, radot EPO Mēs arī iesniegsim, tā teikt, reformas dokumentu, kas attiektos uz Eirojust, lai pielāgotu iekšējo struktūru un to padarītu ar efektīvāku un skaidrāku, kā arī lai ļautu uh, arī, ka parlaments un arī nacionālajie parlamenti varētu izvērtēt šīs organizācijas darbību. Saskaņā ar līgumu EPO I tātad tiek attīstīts no Eirojust struktūras, tas nozīmē to, ka mums būtu jābalstās uz šiem diviem elementiem paralēli, lai virzītos uz priekšējā jautājumā. Bet jūs jau ļoti labi apzināties, ka Eirojustam nav pilnvaras izmeklēt lietas. Tas nozīmē to, ka Eirojust būs citādāka organizācija, ja mēs salīdzinām ar EPO. Bet Eirojusts var attiecīgi ieskatīties, izpētīt dažādus pārkāpumus, ne tikai tu, tos, kas ir atrunāti mūsu līgumos. Tas nozīmē to, ka tā ir diezgan laba sadarbība, nu, kas attiecās uz Olaf. Nu, mēs šeit izskatām dažādus variantus, ja mēs runājam par EPO un Olaf saikni. Uh, Jā, protams, ir diezgan pārāk grib teikt, kas tad īsti norisināsies un teikt, vai Olaf, Olafs tiks ie, ie, integrēts šajā struktūrā un kādā veidā EPO sadarbosies ar Eiropolu, bet viena lieta ir skaidra. EPO vairāk uh, nodarbosies ar kriminālo izmeklēšanu, bet uh, Olaf vairāk nodarbojas ar administratīvo izmeklēšanu. Nu, šī ir tā, šis nošķīrums. Bet jums ir jāsaprot to, ka šī daž, daudz no šiem jautājumiem ir diezgan tādi delikāti, jūti, jutīgi, un mums vispirms šos jautājumus vajadzētu atrasināt pirms iesniedzam kaut kādus priekšlīgumus. Jakolīno kungs arī runāja par naudas atmazgāšanas direktīvu ko Mišels Barņē ir iesniedzis. Un par eiro just uh, es jau sniedzu atbildi. Jopovas kundze uzdeva jautājumu par uh, pretkorupcijas ziņojumu. Nu, tas arī ir um, Cecīlijas Malmstroms uh, tātad vadībā nodots dokuments, un visticamāk viņa arī sniegs informāciju parlamentam par šo ziņojumu, un jūs ļoti labi apzināties, ka korupcijas jautājums ir CVM ziņojuma darba kārtībā. Un ģenerālsekretariāts vēl aizvien izpēta šo CVM uh, Nu, tas pats arī attiecās uz Rumāniju un Bulgāriju. Tātad korup korupcija ir viens no šiem elementiem, kas ir viens no tātad būtiskajiem punktiem šajā, šīs ziņojuma darba kārtībā. Paldies, komisārs kundze, darbie kolēģi. Tagad eh, ķersimies eh, pie otrās eh, diskusiju sadaļas attiecībā uz Eiropā un Eirojust reformām, lai efektīvāk cīnītos pret organizēto noziedzību un pārobežu eh, finanšu noziegumiem. Tātad Eiropas eh, FIB perspektīva. Uzklausīsim Jorga kungu. Viņš eh, vada pētniecības darbu Eiropas koledžā Eiropas studiju nodaļā, un viņš runās par Eiropā un Eirojust un to lomu cīnoties eh, pret organizēto noziedzību. Uzklausīsim arī Eriku Berneta kungu. Viņš ir Eiropas Savienības eh, atašējs. ASV un attiecībā uz eh, procedūru. Tātad no sākuma būs 15 minūšu prezentācija no Monāra kunga, pēc eh, tam būs 15 eh, minūšu prezentācija no Barnett kunga puses, tad sekos jautājumu uzdošana. Priekšroka būs tad referentiem un politisko grupu koordinatoriem no abām komitējām, Livē un Karīm komitējām. Un deputātiem tik lūgs ierobežot savu jautājumu ilgumu līdz divām minūtēm ir arī e, jānosaka, kam tieši jūs vēlaties uzdot konkrēto jautājumu. Monārkungs, e, jums tiek dots e, vārds. Priekšstājas kundze, Eiropas parlamenta deputāti, es no sākuma vēlētos pateikties par šo ielūgumu. Varu tikai apsveikt Lībē un Krim komitejas par temata izvēli, tāpēc, ka organizētās noziedzības izaicinājumi dažkārt netiek eh, pietiekami daudz apspriesta Eiropas Savienības medijos, tāpēc ka eh, lielākoties ir koncentrēšanās tieši uz terorismu. Tomēr eh, daudz vairāk dzīvību katru gadu tiek zaudētas un ir arī liels um, skaitējums um, ekonomikai tieši dēļ organizētās noziedzības. Attiecībā uz uh, šo tematu konkrētāk, tātad Eiropā un Eirojusta loma, es no sākuma vēlētos teikt, ka, manuprāt, šīs abas institūcijas jau E, dod e, ļoti lielu e, ieguldījumu cīņā pret organizēto noziedzību. Un tas ir ne tikai dēļ to sniegtā atbalsta nacionālajām iestādēm attiecībā uz tīklu un tehnisko atbalstu, bet arī tāpēc, ka tām ir aktīva loma šajā jomā. Un ir jānosaka divas eh, dimensijas. Eh, pirmā tā, ka šīs abas organizācijas patiesībā eh, jau spēlē koordinējošu lomu, tas sniedz vadlīnijas nacionālajām iestādēm. Vadlīnijas no Eiropas perspektīvas, kuras pirms to izveidas vienkārši nepastāvēja. Un Eiropol doda lielu ieguldījumu uh, dalību valstīm uh, attiecībā uz draudu uztveršanu un uh, bez šādas kopīgas draudu uzsvēršanas nebūtu iespējas vienoties eh, par eh, prioritātēm ziņā pret organizēto noziedzību. Eirojust eh, dod lielu ieguldījumu identificējot tiesību sargājušo iestāžu izaicinājumus tieši saistībā ar organizēto noziedzību. Neviena cita Eiropas Savienības institūcija nevar sniegt šādu veidu atbalstu, un tas ir par to, kas šobrīd jau pastāv un darbojas. Tad attiecībā uz tālāku attīstību Eirojust un Eiropol. Es domāju, ka ir jāapzinās, kādi ir ierobežojumi attiecībā uz konstitucionālo struktūru, kāda ir abām aģentūrām, jo iekšējā drošība to ir svarīgi garantēt valstu lomu Eiropas Savienībai, tā ir jārespektē. Un eh, līgums eh, nosaka skaidrus ierobežojumus attiecībā uz Eiropolu eh, operācijām. Un ir skaidrs, ka stingri pasākumi, stingri drošības pasākumi ir dalībvalstu kompetence. Un tas ļoti atšķirās šādā ziņā no ASV FIB dienesta. Es vēlētos teikt, ka Attiecībā uz eh, šīm perspektīvām par Eiropas Savienības FIB, ja mums nebūtu šādu ierobežojumu, kas ir noteikti līgumā, joprojām būtu eh, kādas eh, problēmas, kas būtu jāaptver. Pirmā ir konstitucionālās dabas, tāpēc, ka, ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības kontekstu ar ASV kontekstu, tad ir, ir var redzēt, ka FIB strādā prezidenta un administrācijas vadībā. Un eh, mums savukārt Eiropā nav Eiropas Savienības valdības, eh, kura eh, dotu ietvaru šādai tiesību sargājušai iestādai. Un kaut arī mums joprojām nav šāda federāla sistēma, kas cīnās pret noziegumiem, uh, Eh, mums vajadzētu noteikt eh, pilnvaru dalījumu starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, cīnoties eh, pret lielām noziedzības formām, kuras šie līgumi vienkārši nevar sniegt. Un trešā problēma, kāda jāuzsver, ir tas, ka mums ir ļoti daža, dažādas daudzveidīgas tiesības sargājušās eh, kultūras un policijas struktūras Eiropas Savienībā. Un ja mēs izveidotu šādu eh, supervaru eh, Eiropas Savienībā, tad šīs nacionālās sistēmas visticamāk pretotos. Es nesaku, ka ir neiespējami izveidot šādas centrālas tiesības sargojušās iestādes, tomēr tam būtu nepieciešams daudz laika, izmaiņas līgumos, kā arī izmaiņas mentalitātē. Un es arī eh, vēlētos eh, ko teikt eh, par kādu tematu, kas ir mm, aktuāls nākamajā EPO sesijā. Un kas ir svarīgs arī ar mūsu darbu, tāpēc, ka, ja EPO tiek izveidots un tam ir uh, prokuroru pilnvērs dalībvalstīs, tas var uh, izveidot tādu kā tiltu. Uh, tad, dažkārt ir uzdots jautājums par to, kā Eiropas eh, prokurors var izmantot eh, policijas dienestus eh, izpildu uzdevumiem, izmeklēšanas gadījumiem. Pastāv saikne starp EPO e un potenciālu Eiropola pilnvaru īstenošanu izmeklēšanas gadījumā. Tomēr tas neatrisina jautājums kurus jau iepriekš esmu minējis attiecībā uz vispārīgo konstitucionālo eh, struktūru, kāda ir Eiropas Savienībā, kā arī citas problemātiskas aspektus. Tomēr šeit pastāv zināma saikne. Es vēlos teikt, ka Eiropas eh, Savienības prokurora birojas eh, ir liels projekts Visticamāk, tas ir visambiciozākais uh, projekts, eh, kāds uh, eh, šobried ir uh, iekšlietu ieslietu jomā Eiropas Savienībā, jo tas ir solis virzienā uz federāla tipa tiesību sargājošo iestāžu struktūru. Un, kā jūs zināt, tas viss ir ļoti pretrunīgi. Un tam, manuprāt, pastāv zināms risks, ja pārāk liels politiskais kapitāls tiek investēts EPO projektā, tad uh, Eh, citi eh, projekti, kuriem ir potenciāls šajā jomā, var eh, tikt ignorēti. Neaizmirsīsim to, ka EPO birojs, ja tas tiks izveidots, tas tam pirmkārt būs ļoti ierobežots mandāts. Tas attie, attieksies tikai uz Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību, un tā ir tikai neliela daļa no organizētās noziedzības visā Eiropas Savienībā. Un otrkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka uh, ne visas dalībvalstis pielīdzēja šajā projektā, kā piemēram eh, Lielbritānija. Un um, balstoties uz mani, manā uh, rīcībā esošo e, informāciju, m, ir ļoti daudz dalībās, kurš tiešām nevēlas atbalstīt šo projektu. Tāpēc būtu ļoti e, prātīgi, protams, virzīt šo projektu uz priekšu, tajā pašā laikā arī e, virzot uz priekšu citas iespējas, kā tālāk attīstīt šo sistēmu, kā piemēram Eiroju stiprināšanu un Eiropolu arī stiprināšanu. Kā mēs to varam darīt? Eirojust gadījumā Manuprāt, eh, līgums sniedz iespējas investēt Eirojustā. Eh, Šāds iespējas pastāv. Protams, ir arī saistošas eh, pilnvērs attiecībā uz uh, izmeklēšanu īstenošanu. Arī attiecībā uz uh, pienākumiem saistībā ar jurisdikciju konfliktiem. Es zinu, ka tas viss ir ļoti pretrunīgi. Uh, no eh, Nacionālo prokuroru un tiesnešu puses, tomēr, manuprāt, šeit eh, līgums dod iespējas, eh, kuras vajadzētu ļoti nopietni apsvērt, jo sevišķi tāpēc, ka mēs zinām, ka EPO izveidošana būs ilgāka un tā aptvērums darbības joma būs ierobežotāks. Un es arī uzskatu, ka uh, E, pastāv potenciāls labāk izmantot Eirojust e, ekspertīzi, e, cīnoties pret lielajiem, lielu apjomu organizēto noziedzību. Pašreid, nu, pašreiz notiek tikai koncentrēšanās uz Eiropolu potenciālu šajā jomā, tomēr Eirojust apmēra uh, ziņā uh, ir pirmais cīņā pret organizēto noziedzību, un uh, šīs zināšanas varētu tikt izmantotas cīnoties pret cita veida gadījumiem saistībā ar organizēto noziedzību. Un es uzskatu, ka Eirojus un Eiropols sinerģija varētu tikt palielināta uh, garantējot, ka eiro jūs var piedalīties visās uh, Eiropola analīzēs, kas tiek veiktas, un šī te, um, komunikācija starp aģentūrām joprojām var tikt eh, būt, padarīt um, labāka. Es domāju, ka pastāv liels uh, potenciāls uh, attīstīt Eiropola novērtēšanas lomu, tāpēc, ka tas ir strateģiskā pozīcijā Eiropas Savienības līmenī. Mēs varētu padomāt uh, par pusgada novērtējumu attiecībā uz to, kā Eiropas Savienības un dalībvalstu rīcības atbilst tam, lai definētu, kādi ir organizētās noziedzības lielākie izaicinājumi. Tāds kā salīdzinošās tabulas Tātad mēs varam identificēt, kādas ir uh, lielās noziedzības uh, formas, tomēr nepieciešams to darīt sistemātiski, kā Eiropas Savienība un dalībvalsts rēģē uz šādiem noziegumiem. Ir skaidri uh, jāpasaka, ka kaut kas nav labi. Un ja kaut kas uh, tāds būtu pretterorisma jomā, tur jau šāda lieta pastāv, kur tiek izstrādāti regulāri diskusiju dokumenti ar pielikumiem Eh, kuru dalībvalstīm eh, tiek norādīts, ka tās neizdodas eh, īstenot likumdošanas instrumentus. Mēs tiešām varētu to darīt regulāri, un Eiropā šajā ziņā ir, regulā, ir ideālā pozīcijā. Un es arī uzskatu, ka mums ir nepieciešama labāka izpratne par to, uh, Eh, kādas eh, ir eh, izmaksas šīm te organ, šim, te, saistībā ar organizēto noziedzību šādā taupības pasākumu laikā nevar virzīties uz visiem mērķiem, ir nepieciešams izvirzīt prioritātes. Mēs nevaram cīnīties pret visām uh, nozieguma formām uh, vienlaicīgi un ar vienādu intensitāti. Un šeit mums būtu nepieciešama labāka strateģiskā analīze uh, par to, kāda ir galvenie izaicinājumi. Un tas viss ir jābalsta uz pierādījumiem. Kādas ir galvenās sekas, uh, kurā jomā ar lielākiem uh, cilvēku resursu un ekonomiskajiem izdevumiem. Un es uh, domāju, ka mums vajadzētu arī spēcināt Eiropola lomu attiecībā uz Eh, vienoto policijas operāciju uzsākšanu un īstenošanu šobrīd Eiropola var ierosināt, eh, izveidot iniciatīvas, tomēr tam nav ļoti aktīvas lomas īstenojot eh, šādas vienotās policijas operācijas. Uh, Un es domāju, ka viņu um, citi modeļi var būt citādāk, piemēram, Frontex uh, vai patēruma biroja uh, modeļi, kur ir uh, komandas, uh, kuras uh, var uh, tikt izmantotas. Tajās ir uh, nacionālajie eksperti. Uh, ties izmanto nacionālās resursus, un tās var izmantot vienotām policijas operācijām. Mēs varētu izmantot līdzīgu mehānismu Eiropolā. Parlamenta deputāti, mans pēdējais uh, punkts tam ir eh, sakars ar finansēm. Eh, jebkāda eh, turpmāka Eiropola un Eirojust stiprināšana saistīta ar finansēm. Un šobrīd mēs redzam, ka tur tiek realizēti ļoti sistemātiski budžeta samazinājumi. Eiropas, Eir, Eiropola um, plānotais 90 miljonu budžets ir samazināts līdz 72 miljoniem, un tas ir par spīti tam, ka uh, Eiropolam ir izveidots uh, kibernoziegumu centrs, kam būtu nepieciešams vairāk resursu, nevis mazāk. Un līdz ar to es uh, domāju, ka uh, tā ir tāda kā šizofrēniska pieeja. Uh, no eh, komisijas un eh, padomas eh, puses, jo no vienas puses viņi visu laiku uzdod vairāk uzdevumu, pienākumu šīm aģentūrām, un tajā pašā laikā tiek arī samazināts budžets. Protams, ir šie skaistās runas par taupības pasākumiem, ka vajadzētu izdarīt vairāk ar mazāk resursiem, resursiem tomēr šādai loģikai ir savi ierobežojumi. Tas ir ļoti ir skaidrs, eh, ka var saņemt tikai to, par ko mēs maksājam. Ja mēs maksājam mazāk, mēs arī saņemam mazāk. Un ir jāapzinās, ka attiecībā uz šo aģentūru budžetu esmu pārliecināts, ka katrs eiro, kas tiek investēts šajo, in, šajo Eh, institūciju eh, budžetā, tas eh, dod lielāku drošību Eiropas Savienības pilsoņiem. Un neaizmirsīsim vienu lietu. Šīs aģentūras ir īsti Eiropas solidaritātes instrumenti, tāpēc, ka tās sniedz analītisko kapacitāti, tās sniedz atbalstu dalībvalstīm, kam tas ir nepieciešams, lai reaģētu uz organizētās noziedzības rīcību. Un šajā kontekstā es vēlētos teikt, ka jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti, jums vajadzētu uh, Eh, garantēt eh, šo eh, aģentūru finansējumu šajos grūtajos laikos. Un tādā veidā jūs izdarītu ļoti, mm, ļoti labi Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies! Monārkungs, es domāju, ka jūs labi paskaidrojāt par aģentūras sarežģītajiem uzdevumiem, jo sevišķi uh, šajos eh, eh, taupības pasākumu laikos, eh, kad ir tik daudz lietu, kas ir jāpaveic. Un tagad es došu vārdu Bērneta kungam. Viņš ir Eiropas Savienības atašē ASV. Jums ir dots vārds, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies par iespēju piedalīties šajā, domājams, neformālajā doma apmaiņā par organizēto noziedzību un kā to cīnīties. Šobrīd es esmu atašais pārstāvot ASV un uh, darbojos es Eiropas Savienības pārstāvniet, tad mūsu pārstāvniecība Eiropas Savienībā. Pirms tam aptuveni 15 gadus es strādāju kā prokurors daļu no tā laika, pus no tā laika kā federālais prokurors, otru pusi kā vietējā un reģionālā līmeņa prokurors. Šobrīd, un es arī strādāju un biju iesaistīts tajās eh, notikumos, kas saistījās ar 2001. gada 9. 11. septembri. Tāpat uh, mums jāsaka, mums ir, ir ļoti liels institūcijas uh, budžets, 4,5 miljardi eiro, un tāpat mums arī īpašie aģenti, kas strādā, uh, kurus mēs, uh, kas, kas ir HSI, viņiem, viņiem ir pārstāvi 49 valstīs, Mani komentāri uh, attieksies uz transnacionālo noziegumu izmeklējumu, taču HSI strādā ar uh, eh, tiesību sargājušām iestādēm tiesību sargājušām iestādēm ASV, kā e, eh, FIB, e, DA un citām. Un tā pašā laikā viņi ir iesaistīti arī cīņā pret transnacionālajiem E, noziegumiem, tātad viņi ir atslēgas partneri. HSI ir robežu policijas detektīvi, jo viņi kontrolē nelegālo tirzniecību un migrāciju gan iekš, gan ārpus no, ārā no ASV. Un jāsaka, ka pavisam maza daļa no šiem noziegumiem ASV, ko izma, izmeklē federālās iestādes. Lielākā daļa uh, lietu tiek izmeklētas vietējā un reģionālā līmenī, bet HSI institūcijas, viņām ir gan nacionāla, gan startautiska kapacitāte, un viņi var eh, piedalīties gan ar savu kompetenci, gan, uh, gan, gan resursiem oktobrī, 2012. gada oktobrī, viņi bija apcietinājuši 29 tūkstošus individus par federāliem noziegumiem, un te bija runa gan par kontrabandu, par narkotiku kontrabandu, citu preču kontrabandu, tāpat arī cilvēku tirzniecību, seksuālo tirzniecību un uh, vardarbību, sek, seksu vārdarbību. Uh, un runājot gan par kontrabandas importu un eksportu. Un te mēs runājam arī par ieroču izvešanu un strateģisko tehnoloģiju eksportu no ASV un iespējams pat masu destrukcijas eh, līdzekļus. Citām tiesību sargājušām iestādēm ir līdzīga statistika, taču neviena ASV aģentūra nav spējusi uh, panākt tik efektīvu sadarbību ar citām iestādēm. Uh, Tāpat rīt operatīvā grupa, kas ir izveidota, viņi piesaista gan ekspertus, eh, gan izlūkošanas eh, ekspertus, lai pasasniegtu savus mērķus un eh, mēģinātu risināt kriminālās problēmas. Te tiek ņemtas vērā arī dažādo iestāžu jurisdikcijas aspekti, jo operatīvās grupas ir arī citām tiesību sargājušām iestādēm, runājot piemēram par vardarbību pret bērniem vai terorismu vai citu veidu noziegumiem. HSI vada arī e, dažādus uzdevumus eh, un grupas gan eh, kibernoziegumos, gan citos. IPR tika izveidots lai cīnotos pret eh, preču kontrabandu. Viņiem bija četri startautiskie partneri, tā pašā laikā arī Eiropols un Interpols. Miami, Florid, Floridā tika uh, atklāti koruptīvas, val, eh, koruptīvas val, koruptētas valsts amatpersonas. Uh, un tika iesaistīts arī ministrijas un, uh, un valsts kase šajā naudas atmazgāšanas procesā. Operatīvo grupu vada HSI Ņujorkā, un viņiem ir 55, 55 uh, palīga uh, grupas. Tad tiek, kā instrumenti, tiek informācijas iegūšanai, tiek izmantots gan ēpasti, e gan citi. Uh, Un šis pr procesa rezultātā 1,9 miljārdi dolāri e, tika atklāti tieši narkotiku e, kontrabandas rezultātā. Runājot par e, pārobežu kontrabandu, un tam mums jārunā arī par e, cilvēku tirzniecību, par politisko korumpētību un citiem e, noziegumiem vienīgais veids, kā mm, Jā, šeit var eh, katrā gadījumā redzēt to, ka ASV ir eh, attiecīgi san, panākuši rezultāts. 24 stundas dienā būtībā darbojās šie darbinieki, lai nodrošinātu arī informāciju pār attiecīgiem pārkāpumiem. PCS, kā tas arī tiek dēvēts, ir arī attiecīgi tātad sniedz informāciju par kontrabandu, par naudas plūsmu un arī par attiecīgajām metodēm. Transnacionāla tiesība aizsardzības institūcijas nevienmēr var uh, attiecīgi tā ietekmēt, kā mēs to vēlētos, ja nu vienīgi mums ir kaut kādi specifiski mehānismi, kas uh, darbojas, lai apmainītu informāciju, lai sakoordinētu attiecīgās operācijas, tātad šīs darbības uh, starptautiskajā mēro, mērogā. Šeit arī attiecīgi mēs runājam par IC3, tātad kibernozieguma apkarošanas birojas, tātad C un arī C3, ko mana aģentūra vada. Šīs aģentūras tātad apmainās ar labākajām praksēm, ar informāciju par kibernozīgumu, kā arī par bērnu seksuālu izmantošanu, ļaujot tiesību aizsargājušiem iestādēm tātad darboties arī pārobežu mērogā. Ja mēs runājam par tiesību aizsargājušo institūciju darbību, lai aizsargātu bērnus, ir it īpaši, tā teikt, frustrēti ņemot vērā šo noziegumu pakāpi un ņemot vērā to, ka šie noziegumi tiek dar, arī digitālajā pasaulē e, tiek veikti un līdz ar to tas šeit mēs runājam par pārobežu mērogu. Uh, Līdz ar to mums ir nepieciešams izveidot startautiskas koordinācijas, startautiskas koordinācijas kā IC3 un C3, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus un apkarot attiecīgi šos uh, pārkāpējs. 2011. gadā, kā viens no piemēriem, Dānijas tiesība aizsargājušās iestēdes sniedz informāciju HSI institūcijai, aģentūrai par attiecīgo četa, četa fórumu starp 11 gadus vecu meiteni un it kā 16 gadīgu citu personi un attiecīgi atmainījās ar bildēm un varēja novērot to, ka šur, tur ir kaut kāda, tā kā arī bilde tika nosūtīta, kur varēja identificēt attiecīgo Kanzasas mazpilsētu un iz. Un būtībā arī izglābt šo meiteni momentu sekundas pirms, būtībā šī, pirms izvarošanas. Uh, un līdz ar to mēs varējām apstādināt šo ļoti smago nozīgumu. Nu, neskatot, nu, jāņem vērā to, ka tas ir viens no šiem upuriem, un tiesība aizsargājušās iestādes varēja attiecīgi identificēt arī citus up, potenciālos upurus un arī uh, noziedznieks, un līdz ar to 44 bērni tika izglābti, un, un arī šie pārkāpēji tika aizturēti, kas attiecās uz ASV informāciju, kas nodot tālāk e Eiropas Savienībai. Tas šeit ir informācija par bērnu pornogrāfiju. Un šeit mēs runājam arī par video failiem, kas, kur pieaudzis vīrietis būtībā izvaro 18 mēnešu vecu dzīdaini. Šeit iesaistījās Nīderlandes poli, uh, policija un arī ASV politika un tika, policija un tika aizturēti Nīderlandē šie pārkāpēji. Un arī būtībā atzinās šis pārkāpējs, ka ir eh, šo pā, būtībā noziegumu veids vairākas reizes, ja ne pat uh, um, uh, um, dūcu reizes. Līdz ar to mēs ar šo sistēmu varējām arī apcietināt vairākas eh, personas un arī apmainīties ar informāciju. Šie, šos izmeklējumus, šos arestus mēs varējām veikt, jo ASV iestādes apmainījās ar informāciju ar Eiropas Savienības Nacionālajiem tiesību aizsargošiem iestādēm. Un, ja mēs runājam par citiem pasākumiem, kur sadarbojās šīs aģentūras, lai aizsargātu bērnus, Eiropas, tātad ASV vēstnieks Eiropas Savienībā arī citēja. Šīs koordinētā um, starptautiskā uh, reaģēšanas spēja uh, būtībā balstās uz to, ka mēs uh, apmainamies ar informāciju, un tas ir patiešām liederīgi diskutēt par šāda veida noziegumu apkarošanu starptautiskajā mērogā, un mums vajadzētu arī atzīt šo ļoti būtisko lomu, apmainoties ar informāciju. Šis ir viens no tiem citātiem, ko es vēlos uzsvērt, un tas arī būtībā ļoti labi atspoguļo mūsu izaicinājumus, ja mēs vēlamies apkarot uh, pārobežu noziegumus. Mans personīgais piemērs. 78. 58. gadā mana mamma, 58. gadā mana mamma emigrēja uh, no Ungārijas uz ASV, un šis ir viens no tiem stāsts par uh, onkuli Joška, kurš nosvinēja savu simto dzimšanas dienu, un viens no viesiem palūdza izstāstīt savu dzīves stāstu, un Joškas, onkuls Joška bija diezgan klus. Nu, es piedzimu Austrijā, bet es mācījos Čehoslovākijas skolā un beig beigās es apprecējos Ungārijā. Un tad es strādāju PSRS un uh, pensiju saņēmu Ukrainā. Nu, tas ir mans dzīves stāsts. Nu, iespējams, jūs esat diezgan pārsteigti. Un kāds viesis teica, nu, es nezinu, nezināju, Joška, ka tu esi tik liels cedotājs, un Joška atkal bija klusa, un tad viņš atbildēja, ak, nē, es uh, vispār neesmu pametis šo ciemu. Un šis stāsts būtībā atspoguļo to, kāds ir arī dzīves stāsts tiesība aizsargājušo iestāžu darbiniekiem. Robežas mainās, bet uh, attiecīgi mērķis jau tas paliek. Un tīpaši ņemot vērā to, uh, kurā valstī viņi atrodas, viņiem ir pienākās uh, tāda dzīve, lai izvairītos no kaut kāda kriminālam korupcijām, pārkāpumiem un arī no organizētājiem noziedzībām, kas neievēro šīs robežas. Uh, Un šis izaicinājums ir būtībā pārvarēt tendenci būtībā iekļauties kaut kādās uh, fragmentētās suverenitātēs, kur katrai suverenitātei ir savi nacionālie tiesība akti, un tad beigu beigās mēs vēlamies aizsargāt visus cilvēkus no krimināliem pārkāpumiem. Es vēlētos arī noslēgt savas, uh, savu runu, un es, protams, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Uh, thank you, Mr. Barnett. Paldies Barneta kungam un kolēģi. Vai jums ir kādi jautājumi? Pirmām kārtām jautājums Monāra kungām. Ļoti interesanta prezentācija. Protams, ka mums ir virkni lieta, kas vēl jādara, bet ļoti palīdzēja tie jūsu aprakstītie soļi nākotnē, lai panāktu lielāku integrāciju. Lielbritānijā kas vispār nesadarbojas. E, mēs dzirdam argumentus par e, to, ka cilvēki joprojām atcerās otro pasaules kāru un e, domā par to tik daudz. Un tad jautājums, kā lai mēs virzamies uz nākotni, kā lai virzamies uz priekšu, tas nav viegli. Tāpēc man jautājums jautājums, vai jūsu prezentācija būs pieejama vēlāk. Tas, ko jūs teicāt par Frontex un uh, patvērumu biroju, man ļoti interesanti likās. Ja jūs mums varētu sniegt kaut mazliet papildu informāciju, tas nebija tā kā jautājums, bet vairāk uh, pateicība jums, Barnet kungam. Paldies par jūsu stāstu un <laughs> par jūsu onkuli, tēvoci, arī mana sieva emigrēja no Ungārijas 56. gadā. Es ļoti identificējos ar jūsu stāstu. Jūs tiešām mums ļoti palīdzat, domājot arī, ka mūsu delegācija plāno doties uz Vašingtonu. Es nezinu, vai jūsu prezentācija arī būs pieejama. Es saprotu, ka tā bija tāda neformāla, tāpēc mans jautājums arī neformāls bet mums ir daudz ko mācīties vienam no otru un paldies par, eh, par, par jūsu palīdzību arī plānotā ceļojuma un vizītes gatavošanā. Paldies! Paldies, un tālāk eh, Valveras kundze. Nu, es pat īsti nezinu, ko tad man tagad teikt, jo ab, abas prezentācijas bija mm, tādas pretrunīgas. Jūs bijāt um, diezgan skeptiski noskaņots, monārkungs, un pat nedaudz arī deprimējošs paskaidrojums, ka nemazām nav tik daudz iespēju, lai panāktu pozitīvu rezultātu parlamentā. Toties Barnetkungs no ASV tomēr redz, ka uh, uh, ir nepieciešams uh, tātad panākt šos, šo risinājumu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šī situācija ir sarežģīta, un mēs arī ļoti labi apzināmies, ka tas ne tikai ir uh, finanšu resursu jautājums, vai arī ņem šo juris, juridisko atšķirību jautājums, bet arī mums jārunā par mentalitāti. Nu, es kā vāciete varu pateikt, mums ir 16 mazas federālās valstiņas, Un katrai federālajai valstiņai, katra federālā valstiņa uzskata, ka ir suverēna nacionāla valsts. Nu, pašlaik jau ir tāda situācija, ka attiecīgais uh, uh, būtībā šī uh, lai iesniegtu prasību par kaut kādu lietu, bieži vien nevar nemazām saņemt um, šo informāciju no kaimiņa federālās valsts, jo tādēļ, ka šī nav pielāgots tiesība akts, jūs iespējams esat dzirdējuši šo skandālu par NSU, jo būtībā informācija nav tikusi nodota tālāk. Jo būtībā visu 16 federālo valstu interesēs bija mm, interesēs tātad atklāt šāda veida nu, pārkāpumus un noziegumus, bet vienkārši federālās valstiņas nenodev tālāk informāciju. Un es arī atceros, tad, kad es biju Palermo un Romā, Itālijā, tad mēs attiecīgi uzzinājām daudz interesantas informācijas par kriminālas apkarošanu, un man arī tika sniegta informācija par to, kādēļ Vācija ir tik distancēta lai iebūvētu tā saucamās noklausīšanās ierīces. Nu, mēs mūsu valstī esam diezgan tā piesardzīgi, bet Itālijā, ņemot vērā esošo pieredzi, kā ar mafiju un tā tālāk, nu, tad eh, ātri vien šo sistēmu šīs ierīces izmanto. Nu, tas ir, protams, skaidrs, bet, ja mēs runājam Olaf, Eirojust un Eiropel, tie jau var kaut kad bija, tā teikt, eh, iesācēji. Nu, manā valstī par šīm trīs institūcijām tikai pozitīvi var dzirdēt. Un arī tie, kas ir iesaistījušies šajos, šajo, šajā procedūrā, nu, piemēram, ja mēs runājam par apmā, apmācību un tā tālāk, es patiešām tikai dzirdu pozitīvu, pozitīvus komentārus, bet, nu, protams, tas jau ir kaut kas tāds neliels aspekts. Um, nobeigumā, nu, Mums arī ir īpaši interese šajā jautājumā, un es arī no rīta to formulēju. Mums ir īpaši interese kopā pie šī jautājuma strādāt, jo jāņem vērā to, ka ekonomiskā kriminalitāte ir palielinājusies, ņemot vērā finanšu krīzi. Un ekonomikas kriminalitāte ir sasniegusi tādas dimensijas, ko pirms 15-20 gadiem mēs pat nevarējām iedomāties. Protams, ņemot vērā arī interneta aspektu un citas iespējas, kas tiek paredzēts, nu, vismaz tā, pirms 20 gadiem tādas iespējas nebija. Nu, mums, mēs, protams, visi esam ieinteresēti, ka ekonomiskā kriminalitāte tiek ierobežota, jo katrai dalībvalstī ir attiecīgie lielie zaudējumi. Šeit nav runa tikai par kaut kādiem simts tūkstošiem vai pāris miljoniem. Arī pat cigarešu kontrabanda Eiropas Savienībā jau rāda miljārdu zaudējumus. Un tas valstī būtībā arī šīs budžeta finanšu resursi, resursi arī trūkst, lai pieņemtu un veidotu valsts politiku, un, kā, un šeit tiek paredzēti nu, tā teikt, supranacionāli instrumenti netiek paredzēti, uh, un tādēļ šeit vajadzētu Eiropas Savienībai iejaukties, un tādēļ būtu patiešām loģiski, ka mēs uzsāktu un ka mēs attiecīgi ierosinātu šo iniciatīvu, un Rēdingas kundze jau mums tev teica, ka tas jau ir tikai sākums kādā veidā šis instruments, kā šīs iestādes izskatīsies pēc 20 gadiem. Mēs nemazam nezinām, neapzināmies, kā tās izskatīsies, bet mums varbūt tās vajadzētu pragmatiski pieiet pie šī jautājuma, pie šī projekta, kas, no, kas tā tad norisināsies nākamo piecu gadu, nākamo leģislatūras periodā arī tiks virzīts uz priekšu. Uh, Un mums nevajadzētu tikai riskus, problēmas un bažas, vairāk, ne, ne tikai koncentrēties uz šiem jautājumiem, bet mums vajadzētu arī pozitīvi noskaņoties pret šo jauninājumu. <clears throat> I was speaking Bulgarian. This. Uh... Paldies, es runāšu bulgāru valodā. Liels paldies! Man ir jautājums monārkungam. Viņš teica, ka vajadzētu veikt analīzi vai vismaz likt uzsveru uz um, analītisko aspektu. Runājot tieši par Eiropolu un Eirojustu. Tādējādi mēs redzētu un analizētu viņu rīcību un mēģinātu saprast, kā atsevišķas dalībvalstis var palīdzēt. Jautājums, vai šāda veida aģentūras ir saistītas un kādā veidā ir saistītas ar citām dalībvalstīm? Jo, protams, ka mēs negribam pieļaut tās grūtības, ar ko sastopas Vācijas savā uh, nacionālajā līmenī. Tad kā mēs varam nodrošināt eh, saikni starp eh, šīm te aģentūrām un dalībvalstīm? Un otrs jautājums man ir Bārnēta kungām. Viņš lika uzsvaru uz īpašo aktīvu izmantošanu, kas jau pastāv, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Vai jūs varētu mazliet pastāstīt, kādas praktiskās metodes un kāda veida iekārtas jūs uh, reāli izmantojat? Jo man liekas, ka virknē dalībvalstis tā varētu būt problēma. Es nebiju plānojis runāt, saka nākamais runātājs, bet man ir daži komentāri. Es atbalstu monārkunga argumentus. Man liekas, tā ir ļoti pragmatiska pieeja. Mēs dzirdējām arī Redingas kundzes prezentāciju, un viņi grib nākt tālāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumu, balstoties uz 86.4 punktu līgumā, kas atsaucās uz Eiropas prokuratūras biroju. Uh, šeit mēs arī tad skatītos, pa, kā var pastiprināt sadarbību vismaz deviņu valstu, deviņu dalību valstu, potenciāli visu dalību valstu vidū. Tāpēc no savas puses gribu arī izcelt eh, šī, šo te analītisko darbu, kas ir ļoti svarīgs. Un e, šādējādi mēs varam identificēt tās, kas ir mūsu grūtības, kur ir problēmas un šķēršļi struktūrās, e, jo jāņem vērā, ka mums ir konstitucionālas, e, konstitucionāli ierobežojumi dalībvalstīs. Tāpat tām ir ierobežojumi arī mūsu līgumos, to starp Lisabonas līgumā. Protams, ka Eiropas Savienība nevar uzbūvēt vienā dienā, un Mums ir nepieciešams laiks, un mēs arī drošības struktūras nevaram tā uzreiz izveidot. Taču jāatcerās, ka runājot par šīm te drošības struktūrām, mēs arī nevaram prasīt, lai viņas dara vairāk darba, te pašā laikā saņemot mazāk naudas. Mēs nevaram teikt Eiropolam, ka viņiem būs eh, vairāk autoritātes un pilnvaru, taču te pašā laikā mēs uh, samazināsim viņu budžetu par septiņiem miljoniem. To vienkārši nedrīkst darīt. Tad vienlaicīgi pilnvarot viņus un uzlikt viņiem vairāk pienākuma. Tāpat uh, arī runājot par CEPOL, par policijas koledžu, eh, koledžu veikto darbu. Es ļoti novērtēju visus komentārus, arī eh, Bārnēt kungu prezentāciju. Protams, ka to var izdarīt spēcīgā federālā valstī, kā piemēram ASV. Jums ir empīriska pieeja drošības jautājumu risināšanai. Jums ir virkne dažādu aģentūru, kas darbojas drošības jomā. Uh, tā pašā laikā jums nav nekādu konstitucionālu problēmu, kas savukārt pastāv Eiropas Savienībā. Ir ļoti grūti varbūt eh, jums izprast mūsu konstitucionālos izaicinājumus Eiropas Savienībā. Bet, jebkurā gadījumā, liels paldies par iespēju izteikt savus komentārus. Un eh, tiešām paldies par eh, abām prezentācijām. Demēra kungs, lūdzu. Well, thanks very much. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja es drīkstu, uh, Es varētu kaut ko pateikt eh, un arī varbūt tās arī nomierināt eh, Ņūtena Dana kunga komentāru. Apvienotā karaliste, es uzskatu, ka apvienotā karaliste ir viens no tā teikt eh, lielākajiem sniedzējiem un darba devējiem, ja mēs runājam par Eiropas Savienības sadarbību. Uh, un tas ir viens, eh, tas ir augsti novērtēts partneris, it īpaši Eirojust kontekstā, bet jautājums ir, vai mēs vispār varam šeit eh, paturēt apvienoto karalisti, lai pilnībā iesaistītu uh, šajā Eurojust. Nu, tas katrā gadījumā, ņemot vērā to, ka varētu arī rasties situācija, ka apvienotā karalista varētu arī izstāties no šīs sadarbības, un tas katrā gadījumā Eiropas Savienībai un citiem, un arī apvienotai karalistē tas varētu beigties ar diezgan lielu, tā teikt, sajukumu. Kas attiecās uz Vailers kundzes komentāru? Es nevēlējos būt tik pesimistisks savos komentāros, bet jo es domāju, tas, kas ir sasniegts uh, sākot ar 90. gadiem, ja mēs runājam par politikas un uh, tiesas sistēmas sadarbību, tas ir diezgan ievērojami sasniegumi, ņemot vērā to, ka šeit ir iesaistīti 27 dalība, dalībvalstis. Mums ir paredzēts vairākas aģentūras specifiskos sektoros. Mēs eh, vairāk šeit koncentrējamies uz Eirojust un Eiropolu, kas jau būtībā sniedz ļoti nozīmīgu pievienoto vērtību, kas 90. gados sākumā vispār tāda lieta nepastāvēja. Mums pašlaik ir tādi instrumenti, eh, kā piemēram eh, aresta orderis, kas iespējams pirms 20 gadiem nebūtu bijis iespējams. Nu, katrā gadījumā mēs esam novērojuši sasniegumus, bet no otras puses mēs nevaram no, noliek to, ka ņemot vērā esošos līgumus ir arī vairāk ierobežojumi, ja mēs runājam par šo aģentūru pilnvarojumiem un funkcijām. Mēs nevaram to vienkārši tā ignorēt, jo jāņem vērā to, ka vairākas dalībvalsts nevēlas tā turpināt un progresēt šajā kontekstā. Un tādēļ šeit varētu rasties neliels risks. Nu, es jau negribu teikt to, ka EPO ir pārāk ambiciozs projekts, bet ja mēs, piemēram, spēram pārāk liels sojas uz priekšu, tad eh, iespējams padomē būs arī liela pretestība un beigu beigās mēs būtu zaudēsim noteiktu politisko potenciālu uh, ar tādās iniciatīvās, kas iespējams ir pārāk, tā teikt, ambiciozs un skrien laikam pa priekšu. Un tādēļ es arī jums paskaidroju šo EPO perspektīvu un iespējamo potenciālu, ka mums vajadzētu tajā laika periodā, laika intervālā vienkārši nostiprināt arī Eirojust un Eiropol, jo iespējams, ka šeit būs nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu EPO aģentūru. Un kā jau vairāk jāņem no, vērā arī to, ka šeit būs vairākas cīņas un nu, noteikti, noteikti dalībvalsts iesaistīšies šajās, šajos strīdos. Kas tas būtu, tā būtu stratēģija? Tas, šī stratēģija izskatītos būtu tā, ka mēs vienkārši finansiāli un arī juridiski nostiprinām jau esošās aģentūras, un tad mēs varam paskatīties, kas varētu norisināties EPO kontekstā. Priekšsēdētājs kundze. Kas attiecās uz jūsu jautājumu, kādā veidā mēs varam izvairīties no riskiem, uh, jo arī Vācija ir mana, mana valsts, tā teikt, un tādēļ es ļoti labi apzinos, kādas, kādas sarežģījumi varētu rasties, ja mēs runājam par federālo sistēmu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams tāds plašāks ietvers, kur ir arī savstarpēji uzticamība starp nacionālajām iestādēm, starp dalībvalstīm, starp Eiropas Savienības iestādēm. Un, ja es varu sniegt piemēru šajā kontekstā, Rēdings kundze jau minēja šos uh, 200 koordinācijas sanāksmes, ko Eirojasts ir norganizējis pēdējā gada laikā. Šeit jūs šeit attiecīgi ierodās vecākie, tā teikt, ierēģi, eksperti, viņi vislabāk saprot, kādi ir izaicinājumi, viņi savstarpēji sarunājās, viņi savstarpēji apmainās ar informāciju, un viņi vislabāk saprot šo ietvaru. Šis ir viens no tiem praktiskajiem veidiem, kā mēs varam panākt progresu. Un jebkurš veids, lai, ja, lai uzlabotu šo savstarpējo saskarsmi, pēc, būtu labāk, ja to, tas varētu norisināties ikdienā, nu, tad mēs varam arī runāt par Eiropas Savienību uzmanības tiesība, aizsargā, tiesība aizsardzības kultūru un normām. Šeit uh, mēs nerunājam to, ka tikai EPO to var izveidot. Tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešama soli pa solim stratēģija un, protams, uh, parlaments ir viens no tiem, viena no iesaisti, iesaistošajām pusēm un, protams, ir mm, parlaments, kā mēs redzam, ir pozitīvi noskaņot par šo. Thank you. Um, I'll take these. Paldies. Es eh, no sākuma atbildēšu uz priekšsēdētājas kundzes jautājumu par to, eh, kuri eh, tiešība akti un instrumenti ir izmantojami ziņā pret organizēto noziedzību. Un es to saku, un es to arī neiesaku kā risinājumu visiem, tomēr ASV, ehm, um, kur ir, piemēram, arī mafija, kā īpaši organizēts no, noziedzības veids. Mēs izmantojam slepno aģentu tīklu Um, ievērojam konkrētus uh, tiesību aktus un ir svarīgi uzsvērt to, kā to visu uh, ļoti uh, um, organizē ti, tiešu sistēmu. Līdz ar to ir prokurors, kurš strādā ar tiesībasargājušām iestādēm. Viņam ir um, jāsniedz informācija tiesnesim, kuram būs jānosaka to, eh, cik eh, noderīgs eh, ir kāds sarunu ieraksts un beigās ar slepenu aģentu veiktajām operācijām mums ir arī tātad šīs operācijas tiek regulētas tieslietu nodaļā. Un tas attiecās uz visām tiesību sargājušajām iestādēm ASV un attiecībā uz 11. gada, attiecībā uz 11. septembri uh, Mums ir e, liels tiesu e, process, pat viena federālā jurisdikcija var e, izmantot spriedumu un veikt izmeklēšanu citās ASV daļās, un tas ir bijis ļoti svarīgi, lai mēs būtu ekonomiskāki un efektīvāki mūsu tiesu sistēmas darbībās. Attiecībā uz konstitucionālajām grūtībām es šeit nevēlos ieteikt kādu konkrētu pieeju, uh, Eh, bet eh, Spānijas eh, pārstāvis to minēja. Esmu saskāries ar dažādām atšķirībām nacionālā policijā visu reizi, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, jo man ir bijusi tā iespēja ceļot. Un varbūt jūs interesētu šāda lieta. Iepriekšējā mēnesī es uzstājos policijas akadēmijā un man bija iespēja uzsākt sarunu. Uh, Un viena lieta, kas ir universāla attiecībā uz visu policijas darbu, ir uh, tas, ka uh, ir nepieciešami instrumenti, eh, lai policija varētu veikt uh, darbu. Ir universāla izpratne par to, ka mums ir atšķirīgas, uh, atšķirīgi tiesība akti un tradīcijas. Un uh, pēdējā lieta, ko es vēlos teikt Ņūtam Danakungam, ir tas, ka mēs uh, tiešām gaidām komitejas braucienu AS, uz ASV, lai mēs varētu nedauz uh, iezināties darbā, ko mēs veicam. Tomēr uh, No ASV perspektīvas skatoties, mēs novērtējam iespēju, ka mums ir iespēja vest dialogu par pārrobežu eh, uh, eh, uh, sadarbību, kā mēs varam sastrādāties, un, protams, ka mēs priecāsimies uh, jūs arī sveikt kā savu viesi. Paldies! Vēlos pateikties visiem runātājiem! esam uzklausījusi ļoti daudz informācijas, un viss šī informācija ļoti svarīga. Neaizmirsīsim, ka ļoti drūs, drīz tiks pieņemts eh, galvenais ziņojums no Krīma komitejas. Tagad eh, ķersimies pie trešā sarunu sadaļas, tātad ceļā uz Eiropas prokurora amata izveidi. Kūlkungs ir mūsu pirmais runātājs. Kūlkungs, jums ir dots vārds. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Jūs, Kulkungs, ir uh, Olaf uh, nodaļas vadītājs. Viņš uh, runās uh, par uh, krāpšanas gadījumu izmeklēšanu un apsūdzību izvirzīšanu. Pēc tam uzklausīsim arī Katalīnu Līgeti. Nesmu droši par jūsu uzvārdu izrunu. Eiropas uh, un Startautisko kriminālo tiesību profesori no uh, Luksemburgas universitātes. Viņa runās par nosacījumiem, kas saistās ar kriminālu procesiem Eiropas Savienībā, un pēc tam mēs arī uzklausīsim Koningsas eh, kundzi, eh, kura ir Eirojusta eh, prezidenta, un viņa runās par Eirojusta nozīmi, izveidojot EPO. Okay. Nu, no. Nous aurons la même procédure, c'est-à-dire on va entendre. Mēs ievērosim tādu pašu procedūru kā iepriekš, un sākumā uzklausīsim visus trīs runātājus. Eh, katram būs 15 eh, minūtes eh, runāšanas laika, un pēc tam jums būs tā iespēja uzdot jautājumus mūsu viesiem. Tagad dots vārds Kulkungam. Paldies! priekšsēdētājas kundze, par to, ka devāt vārdu Olaf pārstāvim. Mēs eh, sniegsim ieskatu mūsu konkrētajā pieredzē ar eh, saistībā ar komitejas mandātu, jo sevišķi runāsim par eh, pieredzi, kas ir noderīga pašreizējām diskusijām par to, ka ir jāizveido EPO. Kā jau Redingas eh, kundze eh, uz to norādīja, tad eh, līgums nosaka, ka EPO ir ļoti svarīgs aizsargājot Eiropas Savienības finanšu intereses pret noziegumiem, pret korupciju un krāpšanu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi skatīties, kā mūsu pieredze šajā jomā, pieredze, kur gadu laikā ir eh, tikai aizvien vairāk uzkrāta, kā mēs cīnāmies pret eh, krāpšanu, kā cīnāmies pret korupciju Eiropas Savienībā. Es centīšos mm, ieskicēt to, eh, kas raksturo mūsu pašreizējās problēmas. Visiem ir skaidrs, ka ņemot vērā finanšu krīzi, Pastāv vajadzība stiprināt mūsu darbu, lai aizsargātu finanšu intereses, un tika pie, pieminēts, eh, ka ir ievērojama budžeta samazinājuma arī tiesību sargājošo iestāžu budžetos. Līdz ar to krāpšana ir eh, kļuvusi aizvien izplatītāka Eiropas Savienībā, un mums arī jāapzinās, ka galu galā tā ir tāda parādība, kas sniedz tālāk par organizētās noziedzības darbību. Uh, Olaf uh, vēsturē mm, ir maza, ir mazāk lietu, kurām ir saikne ar organizēto noziedzību, tomēr, ja mēs skatāmies uz iesaistīto apjomu, var saprast, ka puse no apjomiem, kas ir iesaistīti, tie saistās ar gadiem, kad mēs varam noteikt, ka tur ir šī saikne ar organizēto noziedzību, un tas eh, liecina par konkrētiem draudiem no organizētās noziedzības puses, eh, pat gadījumos, eh, kad tiek skārta ierobežota joma, kā piemēram Eiropas Savienības finanšu intereses. Liekas, ka pastāv vajadzība aplūkot uh, Eiropas eh, pilsoņu uzticības aspektu Eiropas integrācijā. Un tas eh, sākas ar Eiropas nodokļu maksātāju uzticību. Eiropas nodokļu maksātājs ir ļoti uh, satraucies par šo jautājumu, kā viņa interesi tiek aizsargās Eiropas Savienībā. Un uh, daļa no kritikas, kas vērsta pret Eiropas Savienību, var tikt uh, attaisnota tieši ar eh, to, ka eh, Eiropas finanšu intereses ir tik ļoti paklautas eh, krāpšanai un korupcijai. Un, ja mēs skatāmies uz uh, konkrētiem faktiem, var teikt, ka ir kāda joma, kurā pastāv statistikas dati un ir iespējams konkrēti skaitļos uh, noteikt uh, balsoties uz uh, gaskārtējiem uh, dalībvalstu datiem, attiecībā uz uh, lietām, kur ir uh, krāpšanas aizdoms. Šīs, šīs statistikas dati tiek vākt tādās jomās kā kohēzijas uh, fonda politika, lauksāniecības politika un muita. Un to var uh, noteikt balsoties uz statistikas datiem, ka pastāv uh, uh, ietekme uz budžetu 500 miljonu eiro apmērā katru gadu. Ko vajadzētu šeit uzsvērt? Tie ir uh, gadījumi, uh, par kuriem tiek ziņots, tie ir konkrēti noteikti krāpšanas gadījumi. Uh, tie ir gadījumi, par kuriem dalībvalsts apzinās, ka tie pastāv. Un tā ir krāpšana nevis eh, kādas, eh, kādi citi noziegumu veidi. Tās eh, nav kādas neregularitātes administratīvā jomā. Instrumenti, kādus Eiropas Savienība sniedz ziņošanai, tie ir instrumenti, kas tiek izmantoti dalībvalstu iestādēs Līdz ar to daudzas no šīm iestādēm pirmkārt skatās uz šo parādību kā neregularitāšu fenomenu. Tur netiek eh, konkretizēts, vai tur ir kāds krimināls nodoms bijis. Un šie te skaitļi ir ievērojami augstāki. Ir šādas neregularitātes vairāk eh, kā viena miljārda eiro apmērā katru gadu. Ko mēs varam teikt, ir, ka uh, Katru daudzos, daudzās reizēs eh, dalībvalstis eh, vienkārši eh, ziņo par šiem gadījumiem kā par neregularitāti un vēlāk vairs neziņo par nekādu kriminālu nodomu. Un vēl viena svarīga piezīme ir tāda, ka Eiropas Savienības fondi ir budžeta uh, izdevumu daļa, tomēr ir arī paša resursu daļa, un šajā paša resursu daļā Eh, tajā nav tikai uh, muitas nodevs, tajā ir arī PVN eh, daļa Eiropas Savienības uh, budžetā, un tad tas PVN, kas ir ievākts dalībvalstu budžetos. Un šeit uh, tas ir pakļauts krāpšanai un organizētai noziedzībai, un tur ir ļoti dziļa finanšu dimensija. Ir pētījumi par šo jautājumu, Un tā arī ir, ka Eiropas Savienībai ir pavisam eh, neliela eh, loma attiecībā uz PVN, kas tiek ievākts dalībvalstīs. Tomēr, ja mēs eh, vēlamies domāt par EPO izveidi, tad ir ja nepieciešams arī ņemt vērā šo dimensiju, jo sevišķi attiecībā uz, P, uz pārnacionālo PVN, PVN, kurš tiek ievākts, iekasēts produktu kontekstā, tātad eh, saistībā ar eh, viltotiem produktiem, eh, kas tiek kontrabandas ceļā ievest Eiropas Savienībā. Un vēl viens aspekts, kurš arī šeit ir jāpiemina, ir tas, ka mēs uzskatām, ka korupcijas noziegumi vienādā mērā ietekmē Eiropas Savienības finanšu intereses. Tomēr ir ļoti grūti uh, konkrēti noteikt kaitējumu, kādu izraisa korumpē, korumpēta rīcība. Kāda ir pašreizējā situācija? Ir situācija, kuru raksturo kompetences, kas eh, tiek veiktas dalībvalstīs, kas ir realizētas dalībvalstīs saistībā ar procesu uzsākšanu. Olaf sadarbojas ar eh, šīm iestādēm. Pēdējo 12 eh, mēnešu laikā, kopš Olaf pastāv, mēs esam. Esam panākuši, ka ir veiksmīgi, veiksmīgas lietas, eh, kuras eh, ir tikušas veiksmīgi izmeklētas. Varam arī teikt, eh, ka kā pēcpasākumi Olafa izmeklēšanai ir uzlikts diezgan liels sankcijas, aptuveni kopāmā 900 gadi cietumā ir piešķirti no Nacionāla tiesu puses. Tomēr problēma joprojām ir tāda, ka sadarbība ar um, tieslietu sistēmu ir lēna. Mums ir ļoti uh, dažāda aktivitāte uh, tiesi, tiesu iestādēm dalībvalstīs. Ir neproporcionāli uh, augsts uh, skaists uh, Eh, gadījumiem, kad lietas tiek eh, pārtrauktas, kaut arī mēs esam lielu uh, skaitu lietu uh, nodevušas nacionālām iestādēm. Un tur ir tiešām minēti pierādījumi, ko ir Ola pievācis. Un gal galā ir arī nepieciešams uh, aplūkot arī to aspektu, ka uh, Eh, arī dalībvalstu līmenī šie lietu pārtraukšanas gadījumi ir dažādi. 325. pants nosaka, ka cīņa pret krāpšanu vajadzētu būt vei, veiksmīgai, efektīvai. Tomēr joprojām eh, pastāv zināmas bāžas, vai tas eh, tiek panākts, un statistikas dati, kādus Olaf ir iekļāvis savā gaskārtējā ziņojumā, liecina par to, ka uh, piecu gadu periodā no visiem, visām lietām, eh, kādas Olaf ir nodevis tieslietu iestādēm, tiesu iestādēm aptuveni 15% nav, to rezultātā nav, nav bijis nekāds spriedums. Un aptuveni 50% gadījumos dalībvalsts ir uzsākušas eh, tiesadību, un šīs lietas ir tikušas pārtrauktas eh, pirms tiešas uzsākšanas, un tiesas eh, procesā ir ļoti liels atšķirības dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs apsūdzības um, procents ir 90%. Savukārt citās dalībvalstīs tikai 20%, un tas liecina par to, ka pastāv vajadzība vēl vairāk uzlabot sistēmu. Tā ir jāpadara efektīvāka un vienlīdzīgāka. Un vēl viens aspekts, kurš eh, arī ir klātsošs daudzās eh, lietās, ir krāpšanas eh, pārnacionālā daba, un tas ir ļoti ciešā mērā saistīts ar gadījumiem, kas saistās ar ienākumiem, par uh, produktiem, uh, kas eh, tiek kontrabandas ceļā ievest Eiropas Savienībā un kas uh, ceļo no vienas dalībvalsts uz otru, tomēr attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem šobrīd izdevumi tiek garantēti tikai tādi, ja šim te projektām ir konkrēts pārnacionāls raksturs, un tas uh, Eh, dod eh, vietu dažādām eh, problēmām saistībā ar izmeklēšanu dalībvalstīs. Aizvien ļoti daudzos gadījumos izmeklēšana pārliek fragmentāra un pastāv tendence dalībvalstīs ierobežot nepieciešamo laiku, kad tiek uzrādīts spriedums, un līdz ar to tādā veidā tiek ierobežota pierādījumu vākšana. Ir arī e, gadījumi, kad pastāv negatīvi konflikti jurisdikcijā, kad neviena prokuratūras iestāde nepieņem uh, lietu, pamatojot to tāpēc, e, ka šī lieta ir tik plaša visā Eiropas Savienības līmenī, ka tur nav nekādas konkrētas saiknes ar konkrēto nacionālo jurisdikciju. Un visbeidzot, jāpaturprātā arī tas, ka gadījumos, tad, lietās eh, pret Eiropas Savienības eh, finanšu interesēm ir problēmas nacionālajiem prokuratūras di in, dienestiem ņemt vērā konkrētas, tur tiek ņemts vērā konkrētas intereses, un šīs lietas nav augstākā prioritāte vienkārši tāpēc, ka šīs lietas ir ārkārtīgi sarežģītas. Un e, tas ir e, neskarot šo vajadzību, ka jebkurā no šīm lietām ir nepieciešama tehniskā ekspertīze, e, Eh, šīs lietas ir sarežģīti izmeklēt, ir nepieciešama laba izpratne par Eiropas uh, regulējumiem, eh, par regulām, kas tiek uh, piemērotas Eiropas fondu izpildē. Un uh, mūsu pašreizējā situācija ir ierobežota līdz mm, kompetencēm, kādas ir dažām tiesību sargājušajām iestādēm Eiropas Savienības līmenī. Tomēr neviena izmeklēšana, izmeklēšanas prerogatīva ir Olaf rokās. Ja mums ir nepieciešama pieeja konkrētai informācijai, kā piemēram informācijai no bankām, ir praktiski neiespējami Olaf iestādē ievākt šādu veidu informāciju. Protams, ka mēs varam e, izmeklēt e, ekonomisko e, operātoru, tad kurš tieši e, gūs labumu no fondiem. Tomēr e, brīdī, e, kad mēs pārbaudām, vai konkrēta bankas informācija ir pareiza, mums ir e, ļoti ievērojami ierobežojumi, un par to ir Eh, nopietni jādiskutē, izveidojot EPO, kā jau to minēja Reidings eh, kundze. Eh, šim birojam vajadzētu darboties neatkarīgā veidā visā Eiropas Savienībā. To vajadzētu organizēt tādā veidā, ka tas tiek integrēts nacionālās sistēmās. Un tam vajadzētu funkcionēt decentralizētā veidā, un tajā pašā laikā tur vajadzētu būt arī Eiropas izmeklēšanas nodaļai kura varētu virzīt uz priekšu izmeklēšanu dalībvalstīs. Tā lai būtu pilnīgs pārskats pār svarīgo informāciju. Un, protams, ir jāsver arī tas, ka tas viss ir jābalsta uz pašreizējiem uh, resursiem ir ļoti svarīgi parādīt, ka mēs varam izmantot pastāvušos resursus, to skaitā arī resursus, kādi šobrīd ir pieejami Eiropas līmenī ar Olaf, ar Eirojustu, lai izveidotu EPO. Tomēr tas noteikti dos uh, ieguvumus, jo, jo sevišķi saistībā ar uh, to, eh, ka būs lielāks eh, tiešām reāls spriedumu skaits. Un noslēgumā vēlos teikt, ka finanšu interešu aizsardzība ir, ir ļoti uh, ierobežota joma, tomēr uh, to nevajadzētu novērtēt par zemu. Un otrkārt, Eiropas integrācija, kā to visi zina, notiek uh, konkrētās jomās, kur var iegūt konkrētu pieredzi. Mums jau ir šāda pieredze šajā darbības fāzē. Un tas ir tāds projekts, kuram ir nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsts. Ir uh, jāatgādina, ka šim projektam nav bijis, uh, bijusi iespēja gūt uh, tik uh, lielu atbalstu no parlamenta deputātiem, kur ir konvencijas locekļiem kur konvencijas locekļi tieši parlaments 90. gadu beigās pasūtīja svarīgus pētījumus, kā korpus jūra pētījumu, uh, Eh, par eh, Eiropas eh, prokurora biroju līdz ar to. Tas ir kas tāds, ko, kur Eiropas parlamentam vajadzētu iesaistīties un kur Eiropas parlamentam vajadzētu spēlēt ļoti aktīvu lomu kopā ar komisiju. Lielas paldies! Thank you, Mr. Kuhn. Lielas paldies Kūla kungam. Un tagad vārds Lidžetī kundzei. Paldies, priekšsēdētājs skundze, godājumie deputāti. No savas puses uzsvēršu eh, tikai vienu svarīgāko punktu. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropas prokurora birojs ir jāveido izmantojot procedurālus noteikumus, kas būtu balstīti Eiropas Savienības tiesību aktos un tādējādi arī noteiktu viņiem konkrētus, e, konkrētu mandātu, jo pretējā gadījumā mēs to varam saukt par EPO, bet tā tiešām nebūs Eiropas e, prokuratūras iestāde. Pirms es e, pastāstu jums arī par saviem argumentiem, lai šo tēzi, at, e, kas atbalsta šo tēzi, tikai neliels komentārs par līguma izmantoto valodu. 86. pāns skaidri nosaka, ka EPO būs atbil atbildīgs par izmeklēšanu un e, taisnīgu spriedumu panākšanu noziegumos, kas ir pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Skaidrs, ka EPO būs tieši atbildīgs gan par izmeklēšanu, gan lietas ierosināšanu. Daudz ir runāts par to, ko nozīmē, ko, ko šie, šī definē, definīcija nozīmē eiro justam. Manuprāt, šajā pantā ir skaidrs, ka ir tikai viena institūcija Eiropas Savienībā, kurai var būt operatīva jurisdikcija izmeklēt, un tas būs EPO. Ja mēs savādāk interpretējam šo te pantu, uh, tad eh, nebūs īsti varianti tālāk. Tam jābūt EPO birojas, kurš veiks izmeklēšanu un kurš būs tieši atbildīgs par procesu. Vēl svarīgs aspekts un atšķirības starp Eirojust un EPO. Vēlos uzsvērt šo atšķirību, jo daudz ir runāts par pārnacionālu organizēto um, noziedzību. Svarīgi ir atcerēties, ka 86. pants neatsaucās uz pārnacionālo noziedzību. Un ņemot vērā Kūla kunga argumentus un pierādījumus, manuprāt, pat nebūtu īpaši nekāda iemeslu ierobežot EPO uh, birai darbību, uh, runājot par pārnacionāliem noziegumiem par sadarbības pieeju, kas šobrīd ir inkorporēta Eirojust darbības jomā. EPO biroju uzdevums būtu stāvēt tam pāri un izmeklēt arī pārkāpumus, kas notiek tikai vienā dalībvalstī. Šobrīd Eiropas institūcijām nav iespēju iejaukties izmeklēšanas e, procesos kas skar tikai vienas valsts jurisdikciju. Un neņemot vērā faktu, ka varbūt skārtas tiek visas Eiropas Savienības intereses vai varbūt pat Eiropas uh, līmeņa amatpersonas ir iesaistītas šajā uh, lietā. Pilnīgi iespējams, ka šajā situācijā vajadzētu nodrošināt vienotu Eiropas Savienības interešu aizstāvību. Uh, Šodien, ja runa ir tikai par vienu konkrētu jurisdikciju, Eiropas institūcijas nevar iejaukties, jo Eirojust kompetence e, attiecās tikai uz starpnacionālām lietām. Vēlos arī atgādināt, ka Redingas kundze minēja par komisijas priekšlikumu attiecībā uz EPO bīroju, un tā Pamatā ir ideja veidot integrētu, bet decentralizētu modeli. Komisāre nekomentēja procedurālos aspektus, un es uzstāju, ka šie aspekti ir ļoti izšķirīgi, lai nodrošinātu integrētu, bet decentralizētu modeli. Man liekas, ir pašsaprotami, ka jo decentralizētāks būs šis modelis, jo būs vairāk iespēju izmantot nacionālos krimināltiesību aktus. Un jo centralizētāks un integrētāks būs šis modelis, jo vajadzēs Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktu piemērošanu. Manuprāt, šī integrētā, tai pašā laikā decentralizētā modeļa izmantošana iepriekš nenosaka, kādas procedurālos eh, noteikumus EPO birojiem būtu jāizmanto. Tāpēc politiķiem un politikas izstrādātājiem un te pašā laikā arī parlamentam un deputātiem e, vairāk analizēt šo un pieņemt attiecīgus lēmumus. Manuprāt, ir iespējams ieplānot jau minēto modeli, pamatojoties uz nacionālajiem likumiem, kur decentralizētais EPO tikai instruētu nacionāla līmeņa prokurorus, kas izmeklētu un ierosinātu lietus, piemērojot nacionālos tiesību aktus. Tāpat laikā ir iespējams paredzēt, ka decentralizētais EPO birojs strādās ar harmonizētiem Eiropas Savienības noteikumiem. Un es atbalstītu šo te otro pieeju trīs iemeslu dēļ pirmais iemesls, kas būtu pret eh, nacionālo kriminālu tiesību aktu izmantošanu. EPO darbība, ja tā var teikt, būs savā ziņā upuris šeit dažādajai pieejai dažādajās valstīs. Mēs jau vairāk kārt esam runājuši par to, ka dalībvalstīs ir dažādas procedūras un noteikumi. Ja mēs EPO birojam sniegtu mandātu izmeklēt un ierosināt lietas, balstoties uz nacionāliem krimināltiesību aktiem, tas nozīmētu, ka EPO biroja mandāts būtu atkarīgs pārāk lielā mērā no dalībvalsts. Piemēram, ja EPO vajadzētu kratīt kādu māju konkrēti. Tad zinām, ka daļā dalību valstu prokuroram ir vajadzīgs tiesisks orders. Citās dalību valstīs prokurors to var sniegt, eh, balstoties uz se, sevis paša pilnvarošanu. Tad, ja mēs balstamies nacionālajos krimināltiesību aktos, tad EPO biroja spēja rīkoties būs ļoti mainīga runājot, sali, darbojoties vienā vai citā valstī. Piemēram, šis te krātīšanas orders, tad par ko es runāju. Vienā valstī tas būs derīgs, otrā valstī nē, ja būs pašpilnvarojums. Šādajādi mēs runātu arī par uh, jurisdikcijas izvēli, un uh, Te mums ir jāsaka, ka, ja, jo lielākā mērā EPO balstīsies nacionālajos tiesību aktos, jo lielāks būs risks, ka EPO kļūs uh, par ķīlnieku šiem te nacionālajiem krimināltiesību aktiem. Jo uh, deleģētie Eiropas prokurori un viņu mandāts būs ļoti ierobežots konkrētajās valstīs. Es varbūt sniegšu arī kādus iemeslus un tad atgriezīšos pie rekomendācijām un uh, arī par bā, pie Bārnita uh, kunga prezentācijas. Viņš balstījās savā pieredzē uh, Amerikas Savienotajās valstīs par to, ka mēs varētu izmantot slēptos aģentus, piemēram, lai cīnītos ar pārnacionālo organizēto noziedzību. Šādas, šādi izmeklēšanas pasākumi netiek regulēti nacionālajos tiesību aktos. Jūs eh, zināt, ka daži instrumenti, kā piemēram noklausīšanās, eh, dažās dalībvalstīs ir iespēja uh, iespējamas. Citās valstīs, piemēram, akustiskās un akustisko un video tehnoloģiju izmantošana Spānijā ir aizliegta, pārējās dalībvalstīs atļauta. Tāpat tiešsaistes, eh, eh, tiešsaistes datoru izmeklēšana nav atļauta Luksemburgā un Nīderlandē, arī Itālijā un Nīderlandē. Polijā tā ir aizliegta, bet pārējās valstīs tā ir atļauta izmeklēšanas metode. Šādas atšķirības EPO mandātā, kas balstī, būtu atkarīgs no nacionālajiem krimināltiesību aktiem, e, tiešām radītu sekas EPO darbībā. Tas nozīmē, ka valstī A EPO e prokurors būtu ļoti spēcīgs un valstī B ļoti vājš savā rīcībā. Un ļoti svarīgi, ka, ja mēs nenoteiksim konkrētus atbildības apjomu birojam, tad tam būs negatīvas sekas atbildētājiem. Uzskatu, ka Eiropas prokurora dienests, kas balstītos šajos nacionālajos procedurālajos noteikumos, būtu ļoti kaitīgs un būtu kaitīga ietekme e, drošības pasākumiem. Lai nodrošinātu taisnīgu tiesu, mēs nevaram piemērot atšķirīgas pieejas. Un, ja mēs piemērot atšķirīgus nacionālos tiesību aktus, tad arī rīcība, kas no tā izro, izrietētu, e, būtu atšķirīga. EPO būtu ļoti grūti nodrošināt aizsardzības tiesības, un atbildētājiem būtu grūti izprast, e, kādi tiesību akti tiek piemēroti Rezultātā atbildētājam nebūtu tiesības, kas viņam ir garantētas 5. un 6. pantā Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Tāpēc es noteikti atbalstu un ceru, ka jūs atbalstīsiet komisijas priekšlikumu par EPO biroju izveidi ja šī iniciatīva nonāk uh, Eiropas parlamenta dienas kārtībā, ka jūs atbalstīsiet arī vienotus procedurālos noteikumus šim birojam. Paldies! Liels paldies Liģetī kundzei! Tagad dosim vārdu pēdējiem runātāja, pēdējai runātājai Mišele Konings kundze, kas ir Eirojust prezidente un runās par uh, EPO biroja izveidi un Eirojust lomu tajā. Lūdzu. Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Lielas paldies. Augsti godātie parlamenta locekļi, dāmas un kungi, man ir tas gods jums sniegt uh, informāciju par to, kā Eiro just līdz šim strādājas un kāda varētu būt Eirojust loma EPO kontekstā, ko mēs tagad sauk, tātad, sauksim par EPO, lai vienkārši saīsinātu prezentāciju. Eiropas prokuratūra. Jā, protams, pāris, ga, pirms pāris gadiem, kā Eirojus, kad sāk strādāt, Nu, tas bija diezgan pozitīvs solis uz priekšu. Jā, mēs, protams, saprotam to, ka nacionālās valstis bija spējīgas apkarot uh, pārobežu noziegumus, bet tajā pašā laikā mēs apzinājāmies, ka dalība valstis arī varētu uzticēt mums pāris lomas, lai, sag, lai koordinētu, veicinātu tātad uh, organizētās noziedzības apkarošanu mēs bijām pozitīvi noskaņoti, lai gan noteiktas tiesība aizsargājošās iestādes dalību valstīs uh, uh, val, uzskata, institūcijas uzskatīja, ka Eirojust ir tikai kaut kāds, tā teikt, uh, zin, tāds sāpnes. Nu, katrā gadījumā mēs tomēr apkarojam pārobežu organizēto noziedzību caur juridisko sadarbību, caur juridisko koordināciju. Un mēs esam unikāli pasaulē institūcija, jo mēs apzināmies to, ka nav nekas līdzīgs kā eiro, jo nav nekāds Āzijas justs, nav nekāds Amerikas justs. Mēs esam unikāla institūcija, lai veicinātu tiesu sistēmas institūciju darbību dalību valstīs, lai apkarotu organizēto noziedzību un smagos noziegums, kā arī terorismu. Un jūs varat redzēt šos datus, ja mēs izējām cauri kas sākot ar 2002. gadu līdz 2012. gadam, mēs esam ieguvuši aizvien vairāk dalībvalstu uzticamību, mēs aizvien vairāk, tā teikt, saklauvējam pie durvīm, un mēs izsacinājām to, ka mēs šeit runājam, ka šeit mēs pašlaik runājam par 1533 gadījumiem, kur sākumā tikai bija aptuveni 200 gadījumi. Nu, var novērot šo atšķirību. Uh, Ja mēs tur skatāmies uz gadījumiem, ar kuriem mēs tad, tad, kur, tātad gadījumus, par kuriem mēs um, esam atbildīgi, tad jūs varat redzēt, top 3 ir tātad um, narkotiku kontrabanda, ap, uh, krāpniecība un organizētā noziedzība. Un jūs varat redzēt to, ka šeit arī noteikti skaits samazinājušies, un Un jūs varat redzēt arī to, ka top 3 ir krāpniecība, nar, tātad narkotika kontrabanda un organizētā noziedzība. Un neliels, nelielu daļiņu ieņem korupcija un attiecīgi Eiropas Savienības finanšu interesu pārkāpumi. Krāpniecība ir viens no tiem būtiskākajiem ikdienas darbiem ja mēs it īpaši, ja mēs runājam par krāpniecību ar PVN un arī pat, kā, tā teikt, krāpniecību ar gaļu. Uh, Nu, tas ir viens no tiem šiem gadījumiem, kurus mēs izskatām, kurus mēs izmeklējam, tātad par kuriem mēs esam atbildīgi. Šeit vairāk ir runa par finanšu resursiem, naudu, kas beigu beigās tātad šos nu, krāpnieciskos gadījumus veicina. Kā jau es teicu, narkotiku kontrabanda bija ilgu laiku posmu numur viens gadījumi, kur mēs konfiscējam ko, uh, kokaīnu, kur mēs konfiscējam arī pat nekustamos īpašumus, kur attiecīgi atradās eh, tātad šie pārkāpēji. Nu, sākot ar 8. mārtu, Zviedrijā arī bija notiesāšana pēc divu gadu koordinācijas, eh, ko uzsāka Eirojost. Vairāk nekā 30 Eirojost sanāksmes eh, noveda pie tā, ka mēs vismaz notiesājām Zviedrijā pārkāpējus. Līdz ar to kon, šis tātad iesaldēšana beig beigās nonāca pie konfiskācijas, un tas var, katrā gadījumā mūsu darbība var novest arī pie tā, ka varam arī, tā teikt, taustāms rezultāts redzēt. Lisabonas līguma 88. pants pasaka to, ka ir iespējams izveidot EPO biroju, izrietot no Eirojust pamata lai apkarotu attiecīgos uh, uh, pārkāpumus um, finanšu interesu uh, <clears throat> aizstāvēšana Eiropas Savienības kontekstā, un šim birojam ir jābūt atbildīgam par izmeklēšanu, par um, lietas ierosināšanu un par uh, tiesāšanu lai veicinātu arī tie, tātad tiesu sistēmas institūcijas, lai attiecīgi uzsāktu lietu un lai iztiesātu šo lietu. Un EPO ir viens no šiem birojiem, lai atbalstītu attiecīgi tiesu, tātad lietas ierosināšanas procesu. Reached, enhanced... Un kas attiecās uz sadarbību, mums. Uh, Uh, lai nodrošinātu sabied, uh, tātad koordināciju un sadarbību, mums ir nepieciešams deviņu dalību valstu atbalsts. Um, EPO kā jaunais Eiropas Savienības uh, tātad, spēlētājs. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir jāintegrē esošajā situācijā, tātad, ja mēs runājam par policijas un uh, tieši institūciju sadarbību. Nu, ja mēs runājam par finanšu krīzes laiku, uh, kad šeit nav nekāda iemesla attiecīgi finanšu resursus piešķirt, kur attiecīgi būtībā seko līdzi katram centam, tad ir jāsaka, ka ir nepieciešams izveidot efektīvu e, es, esošo sistēmas, e, jāizveido efektīva esošās sistēmas izmantošana un liederīga, kā piemēram tiesu institūciju sadarbība. Šeit arī nepieciešams cieša saikne uh, ar kompetentajām nacionālajām iestādēm, kā tās iestādes, kas veic izmeklēšanu nacionālajos līmeņos un arī, protams, jāsadarbojās ar tiesu um, kapacitātēm dalību valstīs, uh, Citādāk jau mēs ļoti labi apzināmies to, ka šeit nav tagad izstrādāt šādu institūciju, bet dalību valstu prokurūriem ir būtībā jāierodās uh, tiesas sēdē, ja attiecīgi EPO izm tātad izmeklētu šo lietu. Man arī jāsaka, ka ir ļoti būtiski sastrādāties un jāņem vērā arī jau esošie aktori, jau esošie spēlētāji, un tas ir jādara tādā papildinošā veidā, lai mēs būtu pēc iespējas efektīvāki ef un arī uh, izmantot liederīgāk mūsu resursus, un mums jāsadarbojas ar Eiropolu un Olaf. Un arī, protams, jāveido mūsu stratēģijas, balstoties uz ekspertīzu, uz zināšanām, uz pieredzi, un, protams, arī Eh, ir jābūt eh, aktīvai sadarbībai, sinerģijai, kur vien tas ir iespējams. Es arī vēlētos nosūtīt vēstījumu jums, jo pēdējo divu gadu laikā mums, mēs, eh, mēs attiecīgi iesaistījāmies diskusijās, mēs arī iesaistījāmies noteiktu ideju izstrādes darbā, un Mēs diezgan ilgu laika posmu esam uh, attiecīgi izstrādājuši viedokli, kādā veidā mēs varētu uh, izveidot EPO. Nu, ja mēs to darām, tad mums to vajadzētu darīt kopā ar Eirojustu. Kādēļ? Jo EPO, ja tiek dibināts EPO, tad mēs tas nozīmē to, ka mēs to dibināsim, veidosim, balstoties uz nostiprinātu un e, tātad uz spēcīgāku sadarbību. Un, mēs, e, mē, un līdz ar to mums būs, Eirojus būs viens no galvenajiem koordinatoriem, ja mēs vēlamies iesaistīt e, gan, gan iesaistītās dalībvalsts, gan neiesaistītās dalībvalsts. Nu, kas attiecas uz PIF, jeb finanšu interešu pārkāpumu intereses Eiropas Savienības eh, mērogā, tātad jeb PIF, pārkāpumu, līdz ar to tie ir cieši saistīti ar šīm pārkāpumiem, un Eirojustam ir attiecīgās kompetences darboties šai visdažādākajos pārkāpumos. Un mēs attiecīgi būsim arī koordinātori, ja mēs runājam par nacionālajām kompetentajām iestādēm un EPO. Šīs ir tās divas lietas, ko, ko mēs, par ko mēs apzināmies. Tātad. Uh, Eh, ir nepieciešams, eh, nepieciešama šī sadarbība un nepieciešams arī nodrošināt šo sadarbību. Kas attiecās uz pievienoto vērtību un sadarbību koordināciju ar trešajām valstīm? Ir taisnība. Eh, tu, ar tiem, tātad tajos gadījumos, eh, kur mums bija ar attiecīgā teikšana, tas tie bija arī dažreiz ārpus Eiropas Savienības teritorijas, līdz ar to mums vajadzēja arī izveidot kontaktu ar trešajām valstīm. Kas attiecās uz nacionālajām kompetentajām iestādēm dalību valstīs, ir skaidrs, ka ka izmeklēšana, tiesāšana un attiecīgās tiesas sēdes, lai panāktu attiecīgo sprīdumu, te jānotiek kādā no dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams cieši saiknes, saiknes ar tiesu sistēmas institūcijiem šajās dalībvalstīs, un pašlaik mēs diezgan daudz fokusējamies uz uh, tātad šo saikņu izveidošanu starp Eirojust un starp nacionālajām iestādēm kā mēs saucam to par Eirojas Nacionālu koordinācijas sistēmu. Un tas attiecās uz, jebku, uz ikvienu dalību valsti, lai nodrošinātu šo saikni starp dalību valsts iestādēm un Eirojust iestādi. Nu, tas nozīmē to, ka ir jāizmanto arī pieejamie tehniskie instrumenti, kā piemēram Eirojusta gadījumu pārvaldības sistēma, kas būtībā ir um, informācijas apmaiņas sistēma ar Eirojustu. Nu, ko vēl mēs varam teikt? Nu, pašlaik mums arī ir uzsākts darba attiecības ar attiecīgiem partneriem, ar partneriem Eiropol, Eiropol, Olafu un arī ar Eiropas tiesu ties sistēmas tīklu. Mums, mēs ar Eiropolu jau sadarbojamies vairākās kontaktvietās, vairākos gadījumos. Pašlaik Mēs būtībā nu, esam iekļauti 80% šos kontaktpunktos, un mēs nodrošinam šo saikni ar Olaf. Mēs esam arī nodrošinājuši tātad ļoti labu saikni ar attiecīgo institūciju. Olaf bija aktīvi iesaistīts piektos, piecos gadījumos un arī pat piedalījās trīs koordinācijas sēdēs. Uh, Uh, un Eiropas tiesu sistēmas tīkla birojas arī būtībā uh, sadarbojās ar Eirojust biroju. Šeit ir attiecīgā tuvība, šeit ir pat uh, fiziskā tuvība ar Eiropolu un arī ar uh, Eiropas tiesu sistēmas tīklu. Nu, mēs tagad centāmies, kādā veidā šāds PIF gadījums varētu varētu izskatīties EPO kontekstā. Nu, mēs esam izstrādājuši trīs posmus, tātad ziņošana par noteiktu PIF, tātad PIF pārkāpuma aizdomām, uh, Un tad ir EPO lēmums attiecīgi pārņemt šo kriminālo izmeklēšanu. Kriminālā izmeklēšana tiek vadīta ar EPO palīdzību, tad EPO pieņem lēmumu iesniegt prasību, un tad jums attiecīgā jau ir tiesāšanas fāze, un beigu beigās jau arī izpildes fāze. Tātad sprieduma izpildes fāze. Uh, Tas ir tas, eh, ko mēs mēģinājām jums ilustrēt, to, ka jebkurš PIF gadījums uh, eh, EPO kontekstā ietu cauri šādiem trīs posmiem. Nu, līdz ar to šeit mēs varam redzēt arī tādus ilustratīvus piemērus. EPO Eh, ir nepieciešams arī katrā gadījumā arī sadarboties ar citām institūcijām, un EPO šeit arī ir ļoti būtiska loma šajā procesā, lai nonāktu pie kaut kāda lēmuma. Man Līdz ar to tepat arī tiek sniegts pilnvarojums Eirojust balstoties uz 86. panta, kas, kur tiek atrunāt papildu pilnvarojumi, kas var tikt piešķirti Eirojust. Ņemot vērā visu šos posmus, mēs ļoti labi varam redzēt to, ka Eirojust loma varētu būt būtiska. Nu, lai to jums paskaidrotu, mēs fokusējamies uz vienu gadījumu. Nu, īsi paskaidrošu, šis ir gadījums, kas būtībā balstās arī uz jau esošu gadījumu. Tātad mēs runājam par spāņu uzņēmumu, kuri intereses būtībā ir um, enerģijas jomā, gan arī lauksaimniecības, nekustamo īpašumu un tā tālāk. Un šis uzņēmums tika izmeklēts arī Spānijā, Bēģijā, apvienotajā kar karalistē, jo tika apsūdzēts par, nodok no par nodokļu krāpšanos, naudas atmaskāšanu un arī iesaistīšanos organizētā noziedzībā. Līdz ar to šeit tika izveidots, tā teikt, arī tāds tīkls, uzņēmumu tīkls un arī finanšu pārvadumi tika norisinājušies uz Panām, Nīderlandu un Šveici, lai attiecīgi noslēptu uh, aktīvu īpašumtiesības. Ja mēs runājam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanu vai krapšanos ar nodokļiem, kas ir viens no PIF pārkāpumiem, kas ir Eiropas Savienības mēroga interese. Eiropas, tātad tas nozīmē to, ka šī krāpšanās pašā norisinās tikai Spānijā un Bēļģijā. Nu, šis piemērs ir tikai, lai jums ilustrētu. Spānija un Bēļģija ir divas EPO dalībvalstis. Ko tad mēs šeit darām? Pēc um, sanāksmes koordinācijas mēs noteikti apspriežamies ar dalību valstīm, tātad iesaistītajām dalību valstīm. Un saskaņā ar PIF direktīvas projektu mēs attiecīgi arī ziņojam EPO iestādē. Bet nu pieņemsim, ka šajā, šajā kontekstā ir nepieciešams arī sazināties ar apvienoto karalisti, ņemot vērā to, ka apvienotā karaliste nav EPO valsts. Tas, nu, tas nozīmē to, ka varētu nodrošināt šo koordināciju starp šīm divām EPO valstīm, uh, un attiecīgi nodrošināt eh, koordināciju starp arī ne APO valstīm, un šis ir viens no tiem piemēriem, kādā veidā mēs varam attiecīgi atgūt šos aktīvus no Panamas un Šveices, ņemot vērā to, ka šīs divas valsts ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Un tas būtu viens no uh, tātad veidiem. Šis ir viens no tiem veidiem, kādā veidā caur Eirojust koordināciju mēs varam veicināt diskusiju ar tiesu, tiesu instancēm un kādā veidā mēs varam apkarot arī krāpšanas gadījumus un arī no, ap, tātad izvairīties no nodokļu, iz, tātad apkarot arī nodo, nodokļu izvairīšanās gadījumus. Protams, šeit varētu Šeit mēs varētu arī atsaukties uz 13. pantu eh, saskaņā ar padomas secinājumu, kur dalībvalstim ir pienākums informēt Eirojost par noteiktām specifiskām eh, noziegumu formām. Šeit mēs varētu arī runāt par eh, tātad padomu secinājumu 13. pāntu, un mēs esam secinājuši to, ka šeit ir vēl viens cits uzņēmums, Portugāls uzņēmums, ir arī iesaistījies šāda veida nodokļu izvairīšanās schēmā, kas arī noved pie, tā teikt, pie Eiropas Savienības mēroga krāpšanās gadījumu. Līdz ar to pēc mūsu izpratnes mēs informējam, ziņojam par šo gadījumu EPO iestādēm. Jā, tas, tas, tas ir šis sākotnējais posms. Vēl viens gadījums Eiropas Savienībā, tātad krapšanās ar ienākumiem. Šeit tika iesaistījušās vairākas dalībvalsts, 18 Eiropas Savienības dalībvalsts un 3 ne Eiropas Savienības valsts. Un tas attiecīgi radīja 7,5 miljonu eiro zaudējums. Šis, ši, šis krāpšanās gadījums tika būtībā veikts caur vairākiem pārvedumiem, kur iesaistīts vairākas valstis, kā piemēram apvienotā karalista un Dubaja, un šīs divas valstis pat ir spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu. Šeit, protams, ir vairāki jurisdikcijas jautājumi Eiropas Savienības kontekstā un arī jārunā par naudas atmaksāšanu naudas atmazgāšanas jautājums. Nu, Šajā gadījumā mēs varam pieņemt to, ka Nīderlanda ir viena no vadošajām valstīm. Un šīs prezentācijas nolūkā Nīderlanda ir EPO valsts. Un tad tā ir ļoti, tad tas būtībā nozīmē to, ka tas ir ļoti būtisks EPO gadījums Nīderlandē, un Nīderlanda jau tika iesaistīta ar šajos procesos, un līdz ar to mēs sniedzam palīdzību Nīderlandai, un mēs nerisk, būtībā Un mēs būtībā ieguldam tikpat daudz darba šajā izmeklēšanā un arī sniedzot palīdzību uh, Nu, pieņemsim, ka apvienotā karaliste uzskata, ka daudz aktivitātes ir norisinājās arī apvienotajā karalistē un arī vēlās tikt iesaistīt izmeklēšanas procesā un arī lietas, ierosi, lietas ierosināšanas procedūrā, bet saskaņā ar esošo lēmumu 6. un 9. pantā apvienotā karaliste var aicināt uh, Uh, pieņemt uh, šo punktu, ka Nīderlanda ir, ir labākā vieta, kur varētu pieņemt uh, un kur varētu uzsākt šo lietas ierosināšanu. Līdz ar to mēs varētu turpināt šo ļoti garo stāstu, bet kas, kā izskatītos šis gadījums, ja ja šis pārkāpums, šī, šis krāpšanās pārkāpums uh, bija ar nolūku, Tas nozīmē to, ka Eirojust arī varētu iesaistīties šajā procesā un, ai, un tiktu aicināts, lai iesaistītos šajā lietas ierosināšanas procesā. Pēdējais posms, mēs arī varētu iesaistīties šajā posmā, jo šeit mēs var, piemēram, ja mēs runājam par tiesas sēdi, Itālija, Dānija, apvienotā karaliste, Nu, ja mēs runājam par ienākumu krāpšanos, tas ir attiecīgi Eiropas Savienības gadījums, un uh, kur finanšu resursi ir tikuši pārvest no Nīderlandes Nīderlandes uz uh, Itāliju ar kaut kā citu valsti, nu tad uh, Dānija uh, būtībā attiecīgi tiek uh, aizturēti šie konti, un tas ir ļoti būtiski, lai attiecīgi izvērtētu šo spriedumu, un uh, ir attiecīgi jāņem vērā, kas tad ir ticis aizturēts, kas ir ticis iesaldēts. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka tā ir ne EPO valsts, un tad Dānija uh, sniedz informāciju Itālijas iestādēm par šo gadījumu. Mēs varam balstīties uz 11 gadu pieredzi un arī par, ja mēs runājam arī par um, apcietināšanas ordeni, orderiem, uh, Mēs esam piedalījušies ļoti daudzos koordinācijas sēdēs, koordinācijas centros, un uzskatu, ka vislabākais vēstījums būtu tāds, jebko, ko jūs darīt, dariet eh, sadarbībā ar Eirojust, lai abas puses eh, iegūtu vislabākos rezultātus samērīgā veidā, un it īpaši eh, ir jāinformē attiecīgi iesaistītās puses un efektīvi jāizmanto ekspertīze, zināšanas, resursus, ņemot vērā PIF eh, pārkāpumu kontekstu. Paldies! Thank you, Mrs. Konigs. Paldies! Tantēna kungs, lūdzu. Eh, trīs eh, ļoti interesantas prezentācijas. Un, uh, Karsakungs, eh, ko mēs varam iesākt ar visām šīm pārdotajām lietām? Es biju šokēts, eh, ka dzirdēju, cik daudz eh, lietu tiek zaudēts un kas nekad netiek risinātas. Vai mēs kaut ko šajā ziņā varam uh, iesākt, ko Krim komiteja un parlaments var iesākt? Bet ko mēs varam darīt, lai palīdzētu šajā šokējošajā resursu izšķiešanas procesā? Ligetī kundze. Es eh, domāju, varbūt jūs mums eh, varētu kaut ko pastāstīt par kopīgajām izmeklēšanas komandām. Man liekas, ka Redings eh, kundze šodien iepriekš, man tā liekas, bet daudz par to runāja. Tad viņa at, atsaucās uz to, ka pagājušajā gadā bija vairāk kā 30, 30 šīs te vienotās komandas, un tas ir ļoti maz, vai tas ir tāpēc, ka šis process ir tik lēns. Uh, Eh, jo ir skaidrs, ka ir daudz eh, vairāk par 33 eh, pārobežu noziegumiem katru gadu. Vai šis skaitlis bija pareizs? Vai ir kāds veids, kā veiksmīgi virzīties uz priekšu? Vai tas vienkārši tāds ļoti neveiks mehānisms, kāds šobrīd ir mūsu rīcībā? Un visbeidzot, jautājums. Vēlos pateikties par jūsu interesanto prezentāciju. Eh, biju eh, pārsteigts par to, eh, ka nav šāds Asia just, un man ir jāsaka, ka Indijā šajā ziņā pastāv liels jūtseks, jo federālajai valdībai nav pilnīgi nekādas atbildības par cīņu pret noziedzību, līdz ar to Indijai vajadzētu šo eiro just, un viņi par to pat vēl nav padomājuši. Un, uh, Esmu priecīgs, eh, ka eh, mums ir eh, Eirojus, un līdz ar to mēs esam izvirzījušies priekšplānā. Un tad attiecībā uz jautājumu, kādu jums uz bildi, kur, jums parādījāt, kur jūs mums parādījāt ar šiem karogiem, vai mēs vispār sadarbojamies ar Šveici? Un vēl viens jautājums. Jūs uh, minējāt 86. pāntu attiecībā uz izmeklēšanu un prasības izvirdīšanu un tiesāšanu, kurš uh, darīs visu praktisko darbu, uh, um, kurš meklēs uh, visas, uh, visu noslēpumus. Tas nebūsiet uh, jūs, tas nebūs Eiropols, tāpēc ka arī viņi to nevar izdarīt. Uh, Vai mēs izmantojam JIT, kas īsti tas būs, tas šis tā vienotās izmeklēšanas komandas? Vai jūs varat piekrist vai arī nepiekrist? Paldies. Tagad vārds Lībie komitejas vadītājiem Agilēra kungam lūdzu. Paldies. Mēs tuvamies nāks noslēgumam. Es vēlētos uzdot jautājumu, kurš varētu būt sarežģīts pats par sevi, tomēr tas varētu palīdzēt, uh, lai dotu apkopotu atbildi, balsoties uz pieredzi. Uh, Tātad Eirojust vadītājs uh, kundze to minēja par šo pieredzi. Uh, mēs runājam par 86. pāntā e, izpildīšanu, izveidojot, balsoties uz Eirojusta pieredzi, izveidojot pamatus EPO. E Tomēr jautājums būtu šāds. Balsoties uz jūsu pieredzi, kādas e, varētu būt iespējamās grūtības saistībā ar juridisko sistēmu atšķirībām, vai tām ir kāda loma? Uh, vai arī e, tur ir nepārvaramas grūtības sadarboties un efektīvi rīkoties ar uh, juridisko sadarbību kriminālu lietās, kādi ir instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, vai tiešām tur ir kāds uzlabojums. tātad Eiropas eh, Savienības eh, tiesību aktu veidotājiem. Vai tur tik tiešām ir kāda, kāds progress panākts? Eh, tātad risinot šos starp mm, pārobežu noziedzums, noziegumus. Paldies Aglāra kungam un tagad Guljam kungs. Paldies! Es, diemžēl, nevarēju uzklausīt eh, pirmos divus runātājus, tomēr es uzklausīju Konings eh, kundas prezentāciju. Eh, ļoti priecājos, ka varēju jūs uzklausīt, tāpēc, ka jūs vienmēr izskaties ļoti skaidri. Un eiro jūs 11 gadu pieredze liecina par to, ka tagad ir nepieciešama labāka koordinācija dalībvalstu starpā. To varēja saprast no jūsu teiktā. Tomēr pirms gada Es uzklausīju arī Redingas skundas prezentāciju. Tomēr viņa mums nesniedz pilnīgi informāciju. Viņa teica, ka bija panāks progress eh, strādājot eh, pie dokumenta projekta par EPO, ka šis darbs virzās uz priekšu veiksmīgi, tomēr attiecībā uz Eirojust. Jūs eh, teicāt, ka ir nepieciešamība Um, pārsturēt Eirojas uzdevumus, vēlētos noskaidrot, kādai koordinācijai vajadzētu notikt, lai mēs varētu tiešām pamatoties uz šādu veiksmīgu koordināciju starp aģentūrām, es domāju, ka Eirojus ir ļoti svarīgi, tomēr tā ir jāsaprina. Un es do, tāpēc jautāju jums, balstoties uz jūsu pieredzi, tātad jūs uh, jau Runājāt par iespējamām perspektīvām, par Eirojust uh, iespējamību kļūt vēl aktīvākiem, tomēr kāds ir reālās izredzes šajā ziņā? Jo EPO vajadzētu uh, izveidot balstoties uz Eirojust pieredzi. Vai būtu iespējams, uh, ka šīs divas svarīgās aģentūras pastāv viena otrai līdzās? Protams, par to ir jāveda diskusijas, tur varētu būt daudzi grozījumi no Eiropas parlamenta puses. Kāds ir jūsu uh, idejas uh, par uh, šī te biroja izveidu? Paldies! Tagad vārds uh, Kulkungam. Paldies! Attiecībā uz skaidri, skaidrojumiem par to, kāpēc uh, lietas uh, tiek pārtrauktas un to ir tik daudz, to uzdev Ņūtona Dāna kungs. ir sarežģīti sniegt eh, skaidru atbildi, tāpēc, ka tur var būt dažādi iemesli, kāpēc lietas tiek pārtrauktas. Tomēr, manuprāt, daļa no šiem iemesliem ir tāda, ka šobrīd mēs veicam administratīvās izmeklēšanas, un tur ir konkrēti noteikumi attiecībā uz administratīvo lietu izmeklēšanas procedūru. Pēc tam ir arī eh, kriminālās eh, lietas, kuras tiek izmeklētas dalībvalstīs, un tur ir arī savi konkrēti noteikumi, un dažkārt uh, Eh, viens un tas pats izmeklēšanas process eh, tiek veikts divas reizes - administratīvā un kriminālā fāzē. Tas eh, rāda kavēšanos. Un tā rezultātā ir vairākas lietas, kuras pārkāpj noteiktos laika termiņus, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc lietas tiek pārtrauktas. Tomēr šajā ziņā uz to arī norādīja kat Katarīna Ligeti. Šobrīd uh, ir ļoti sarežģīta situācija attiecībā uz procedurālajiem noteikumiem par uh, pierādījumu pamatojamību, jo sevišķi tad, ja šādi pierādījumi tiek vāki pāri nacionālā kontekstā. Un tas arī iemesls, kāpēc uh, dažas no šīm lietām neizdodas, tāpēc, ka pietrūks pierādījumu, vai arī ir pārāk grūti panākt šādu uh, pierādījumu uh, pieņemšanu uh, tiesā, balstoties uz tās noteikumiem par pierādījumiem. Līdz ar to mēs ierosinām, ka uh, ir Eiropas uh, šī izmeklēšanas funkcija, uh, kura ievēro procedurālos noteikumus nepieciešamajā apjomā, un tiem ir jābūt vienotiem noteikumiem. Tas, manuprāt, būtu labs, veiksmīgs solis uz priekšu esam uz to jau arī norādījuši mūsu prezentācijās. Un vēlētos arī eh, ko teikt eh, par eh, Olafa nākotnes lomu sadarbības kontekstā ar EPO. Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, ka jā, EPO tika izveidots tas ir izveidots, tad Olafa loma būtu jāno, jāpārdefinē, tāpēc, ka nebūtu jēgas, ja kriminālā izmeklēšanas birojas pastāvētu Eiropas līmenī, tad sistemātiski būtu administratīvā izmeklēšana un pēc tam tikai otrā fāze kriminālā izmeklēšana, līdz ar to daudzas reizes. Jā, ir vajadzīgie priekšnoteikumi, šīs eh, lietas eh, ir uzreiz jāskata kā krimināla lietas. Un tas nozīmē arī to, ka mums ir mazāk tādu lietu, kuras ir jāizmeklē Olaf. Un tas arī nozīmē, ka mums vajadzētu izmantot Olafa resursus nākotnē citā veidā. Mums nevajadzētu vienkārši turpināt uh, eh, ierasto praksi un pievienot uh, jaunus spēlētājus Eiropas, uh, uz Eiropas skatuves šajā jaunajā birajā. Uh, kurš eh, vajadzētu izmantot, eh, izmantot pašai esošos resursus un vajadzētu strādāt eh, ātrāk nekā mēs to pašais darām. Tā varētu būt pirmā atbilde uz jūsu uzdoto jautājumu. Paldies, Kulkungs. Ligatī kundze, lūdzu. Paldies. Paldies par jautājumu attiecībā uz vienotajām izmeklēšanas komandām. Uh, Jāatzīst, ka es eh, neesmu iepazinusies ar nepieciešamiem statistikas datiem par vienotajām uh, izmeklēšanas eh, komandām, tomēr, manuprāt, šis 33 skaidrs varētu arī būt pareizs. Kāpēc tika maz tiek izmantota šīs vienotās izmeklēšanas komandas? Es domāju, ka jūs jau arī piesaucāt daudz no iemesliem. Manuprāt, šie iemesli ir ļoti sarežģīti. Uh, ir Eiropas juridiskais ietvers, eh, uz kā pamata ir izveidots eh, šīs eh, komandas. Tomēr, lai realtātā izveidotu šīs komandas, ir nepieciešami nolīgumi, kuros noteiktas detaļas dalību valstu starpā, kur ir noteikti noteikumi, kā komandai vajadzētu darboties. Un Pasareiz, pašreiz pastāvšais juridiskais uh, ietvers uh, nosaka, ka, ja uh, šī komanda tiek pārnesta no vienas valsts uz otru, tiek mainīti piemērojumie noteikumi. Un tas to visu padara ļoti sarežģītu. To, tā rezultātā var arī uh, mainīties uh, komandas uh, darba um, virziens. Tāpēc, ka A dalībvalsts eh, dažkārt varbūt nevarēs vadīt izmeklēšanas darbu dalībvalstī B, tāpēc, ka viņi vienkārši nepārzina juridisko vīdi un tās noteikumus. Un es varētu vēlētos minēt, kāpēc eh, tas ir tik sarežģīti izmantot šīs komandas. Kaut arī eh, tur ir arī veiksmes stāsti, un es esmu eh, droša, ka Kronīgas skundze par to var vairāk pastāstīt, jo eiro jūs te var piedalīties šajās komandās un to darbā. Manuprāt, viens ārkārtīgi svarīgs elements, kuru jau minēja Kūla kungs, ir tas, ka pat uh, vienotās izmeklēšanas komandā uh, pamata doma ir ievākt eh, pierādījumus, eh, kurus eh, var izmantot tiesā. Un šo pierādījumu pamatojamība, manuprāt, to ir ļoti grūti garantēt, ja tiek daudz reizes mainīti likumi, ja tiek piemēroti daudz dažādu likumu vienam izmeklēšanas procesam. Un, manuprāt, tas ir mm, skaidrs, kāpēc mums ir nepieciešamas vienotas pilnvaras EPO sakot, eh, ka EPO eh, var izmantot nacionālos eh, noteikumus, tas padarītu EPO daudz pieejamāku politiskā ziņā, pieņemamāku politiskā ziņā, un tas arī izklausās daudz pragmatiskāk tādā ziņā, ka EPO e delegāti izmantos citus mandātus salīdzinot ar citiem prokuroriem tas tiks uzskatīts kā kaut kāds, eh, eh, kāds nepiedarošs elements eh, izmeklēšanā. Tomēr es domāju, ka ar šo nacionālo pilnvaru izmantojumu galu galā mums būs ļoti fragmentēts EPO e pilnvaru izmantojums. Un būs ļoti grūti nodefinēt, kādas ir izmeklēšanas pilnvaras. Un tas radīs apdraudējumu šī biroja drošībai. Paldies! Lagetī eh, kundzei, un tagad uzklausīsim Koniksas kundzes atbildes. Mums vēl ir dažas minūtes laika. Paldies, priekšējais kundze! Man ir kādas eh, trīs eh, minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Tomēr es ļoti ātri tos centīšos atbildēt. Attiecībā uz šo karogu, jā, pastāv juridiskās sadarbības nolīgums ar Šveici. Pagājušajā gadā tas stājās spēkā. Šie te trīs eh, eh, karoni, kurus jūs eh, redzējāt, tie attiecās uz maģistrātiem. Erojus strādā konkrētās vietās, jo ir šis te juridiskās sadarbības nolīgums. Kā ir arī pārstāvi, kuri tiek nosūtīti uz konkrētām valstīm? apvienotā karalista, Norvēģija, Horvātija, Šveice ir labs Eurojust eh, eh, dalībnieks. Eh, tur ir diezgan liels darba apjoms darbā ar Šveici. Un līdz ar to tagad attiecībā uz jūsu jautājumu par EPO, kurš vāda izmeklēšanu un veic uh, sprieduma uzrādīšanu. Mums nav attiecīgās pieredzes. Esam uzklausījuši dažādas paziņojumus eh, no dažādiem eh, dalībniekiem, arī no komisijas puses, un mēs eh, pieļaujam, ka šis birojs Tur būs daļatie eh, prokurori dalībvalstīs, kuriem nāksies eh, uzraudzīt eh, izmeklēšanas un, un sprieduma uzrādīšanas procesu. Un līdz ar to mēs vēlamies koncentrēties uz informācijas plūsmu EPO. Līdz ar to mēs sakām, ka Mums jau pastāv šāda sistēma, kur mēs redzam, ka šī informācijas plūsma un, uh, ir struktūrēta Eirojust, uh, no Eirojust uz nacionālām dalībvalstīm. Un tas balstās uz Eirojas koordinācijas sistēmu. Un mums ir kontakti ar Eirojas nacionālajām pārstāvniecības iestādēm. Un tā ir arī, tur ir arī pieeja lietu pārvaldības sistēmai. Tas ir veids, kā struktūrēt, panākt uh, garantētas, uh, garantētas sakars. Nākotnē vajadzētu par to domāt vajadzētu noteikt eh, iespējas, eh, kam var izmantot šādu sistēmu, protams, ar konkrētām vajadzībām, kas ir EPO. Ir dažādi datu eh, kopumi, tomēr arī funkcionalitāte ir nozīmīga. Es domāju, ka tas ir attiecībā uz nākotni attiecībā uz in, izmeklēšanu, tātad uh, uz sprieduma uh, uzstādīšanu, uh, tiesāšanu. Uh, tad, tad tur vajadzētu būt spēcīgai sāknē ar dalībvalstīm saistībā ar jautājumu, kur uzdeva priekšsēdēs kundze un kur teica uzdeva Aglera kungs. Līdz šim mums ir veicies, jo Eirojust uh, ir uh, saskāries ar 30 dažādām sistēmām un valodām, tomēr mums ir izdevies visu labi sakoordinēt, un mums ir izdevies uh, veicināt uh, juridisku uh, tiesību sargājušu iestāžu sadarbības darbu, un ir uzrādīti spriedumi. Tomēr, uzklausot komisiju, jāsaka, ka viņi ir uzņēmušies iniciatīvu uh, un viņi uh, ir sākuši darbu uh, pie uh, direktīvas uh, projektā attiecībā uz spriedumu uzrādīšanu, un šī ir ļoti svarīga, vajadzīga iniciatīva, arī uh, ir vajadzīgi labi statistikas uh, dati, jo šobrīd mums tiešām pietrūks statistikas datu, jo mums nav skaidra definīcija uh, par uh, to, kas ir uh, finanšu pārkāpums. Un uh, attiecībā uz Legatī uh, kundzes uh, teikto uh, ir nepieciešama. Uh, ma, Mēs skaidri uh, eh, procedurālajie noteikumi, vismaz minimāls šādu noteikumu kopums, jo EPO nevarēs funkcionēt bez uh, šāda kopuma. Attiecībā uz padziļinātu sadarbību mums var rasties vēl sarežģītākas situācijas, kad dažiem nāksies ievērot noteikumus, kas uh, balstās uz apusējo sadarbību, uz Eiropas Savienības konvencijām, savukārt citiem nāksies izmantot konkrēts noteikums. Tādā veidā ir skaidrs, ka ir vajadzība pēc tiešām labākas koordinācijas. Tomēr skaidrs, ka tas nav neiespējami. Attiecībā uz Eirojusta lomu, ol, kāda ir Eiropola, Olaf un Eirojusta, tad esmu jau uzsvērusi to, ka Olaf ir tehniskais un administratīvais uh, nodrošinājums, un mums ir šīs tehniskās prasmes šajā jomā. Savukārt Eiropola ir Eiropas sadarbības iestāde, kur specializējās analītiskajā darbā līdz ar to. Motīvs ir apvienot visas šīs funkcijas. Uh, ir dažādi modeļi, Nē, esmu droša, vai izvēl, tiks izvēlēts šis modelis, kad Eirojus pakāpeniski pārņem EPO funkcijas un uh, ar 85. Uh, eh, pantu uh, pārējiem pie 86. panta, uh, kur EPO ir atsevišķa vienība ar konkrētām funkcijām, kas ir noteikts 86. pantā un tiek izmantot priekšrocība, ka Eirojus tam ir resursi un pieredze. Uh, Um, zināšanas, un tas pats arī attiecās uh, uz zināšanām, kādas sniegs Olaf un Eiropols. Tomēr mēs īsti nezinām, kādi ir plāni šobrīd. Paldies! Koniksa. Paldies Koniksas kundzei, un es vēlos pateikties visiem, kas ir piedalījušies šodienas uzklausīšanā kā vienmēr, visu informāciju un prezentācijas jūs eh, atradīsiet, kur pārasti. Liels paldies visiem!